Um, good afternoon, dear colleagues. Labdien, godāmie kolēģi, dāmas un kungi. Mūsu sanāksme tiek parādīta internetā. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai interneta lietotājiem nebūtu ilgi jāgaida mūsu sanāksmes sākums. Ir jau desmit pār trījiem. Un mums ir obligāti jāsāk sanāksme. mums e, ir paredzēts ļoti interesants darba kārtības punkts. To izskatīsim nākamo stundu. Mums ir paredzēta tikšanās ar Luksemburgas prezidentūru. Pie mums ir ieradies Marks Hansens, Luksemburgas valsts sekretārs, kurš ir atbildīgs par pētniecību. Mēs varam jums teikt, ministra kungs, ka pēc tikšanās ar jūsu premjeru šī rīta sanāksmē esam ļoti priecīgi par to, ka jūs varējāt ierasties uz šīs pēcpusdienas sanāksmi. Un jūs esat atbildīgi ne tikai par pētniecību, bet arī par novatoriskumu politiku. Mums šie jautājumi ir ļoti nozīmīgi. Rūpniecības komitejā Mums eh, piekrīt eh, kompetence šajos jautājumos. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar pētniecības un novatoriskuma politikas komisāru. Tagad ir pienācis laiks uzzināt, kādas eh, prioritātes šajā jomā ir izvēlējusies Luksemburgas prezidentūra. Došu jums tulīt vārdu, lai jūs mūs varētu iepazīstināt ar prezidentūras prioritātēm. Lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšstādātāji kungs, dārgie itra komitejas deputāti, dāmas un kungi. Es domāju, ka jūs visi zinat, 1. jūlijā Luksemburga pārņēma Eiropas Savienības padomas prezidentūras vadību. Tas notiek jau 12. reizi. Un atļaujiet man prezentēt Luksemburgas prioritātes zinātnes izglītības un um, izveidas uh, ziņā. Es domāju, ka uh, tas uh, būs uh, visiem ļoti interesanti. 2015. gada otrajam semestrim mēs uh, prezentēsim prioritātes. Un šīs lielās prioritātes ir sekojošas e, - Eiropas izpētes telpas izveide un tās pārvaldība. Tad arī dzimuma līdztiesība pētniecības jomā un pētniecības integritāte. Pirms sāku skatīties šos temats atsevišķi, atļaujiet īsumā raksturo, ka Luksemburgas Nacionālās zinātnes izpētes joma. Mums ir trīs tādi lieli sektori, kas ir radīti 80. gados. Viena universitāte, kas darbojas tikai 12 gadus, un tāpat arī pat laban valsts atbalsts zinātnē ir 315 miljonu eiro gadā, Un, lai parādītu, kā esam attīstījušies, 2000. gadā zinātnes un universitātes finansējums bija tikai 27 miljoni eiro. Mums tagad ir 3300 pētnieku, kas strādā Luksemburgā, un būkums pasaredzēts septembrī. Esam ļoti lepni, ka varēsim pieņemt eksploatācijā Balval kampusu. Tas ir tāds vienots kampus, kas apvienos zinātni un inovatīvos uzņēmumus. Es domāju, ka tas būs ļoti nozīmīgi Luksemburgai. Sadarbība tiek veidota starp visiem iesaistītiem aktieriem privātajā un arī valsts jomā. Es esmu ļoti lepns par šo projekts. Nu, tagad par Luksemburgu uz prioritātēm, kādas tās būs. Tā tad būs Uh, vairākas aktivitātes, vairākas reizes Eiropas uh, Savienības uh, padomi ir prasījis noslēgt šo zinātnes vienoto telpu. Mēs strādāsim aktīvi, lai to sasniegtu, lai būtu koherenta ES e politika. Pēc Lisabonas līguma pieņemšanas zinātne ir ES e kompetences jomā tāpat arī dalība valstis ciešā partnerībā attīsta šo jomu. Kopš 2013. gada Eiropas komisija ir divas reizes par pētniecību izpublicējusi dokumentus. 28 dalība valsts ir iesaistījušās diskusijās, un mēs redzam, ka Eiropas zinātnes sektors ir fragmentēts Un būtu labi, ja mēs varētu veidot vienotu uh, šo telpu, kas būtu uh, efektīvāka, lai pārvarētu fragmentāciju, dalību valstis ES līmenī sadarbojas ar komisiju un veido komin, konsultatīvo komiteju, uh, tā saukto e-rak un izstrādājušas ceļa karti periodam līdz 2020. gadam. Šī ceļa karte ir apstiprināta padomā 29. maijā Latvijas prezidentūras laikā, un tā atļaus uh, izstrādāt ļoti konkrētus uh, pasākumus, lai zinātne, inovācija un pētniecība Eiropā attīstīsies. Un tas notiek ļoti aktīvi darba um, karte. Nosaka to, ka tiek uh, apstiprinātas nacionālās darba kartes un tiek e, identificētas prioritātes līdz 2015. gadam, kas būs e, politiski ļoti skaidri un noteikti, un mēs varēsim konstatēt arī, kāds ir progress salīdzinot ar ceļa kartes mērķiem. Pirms sāk runāt par konsultīvo struktūru, atļaujiet, dāmas un kungi, atgriezties pie ceturtās prioritātes ceļa kartē proti dzimumu līdztiesība un integritāte dimensijai mm, vīriešu un sieviešu darbam pētniecībā. Šis temats uh, būs viens no diviem jautājumiem, par kuriem diskutēs ministri neformālajā sēdē nākam otrdien 21. jūlijā Luksemburgā un man būs tas gods vadīt šo sēdi. Šī tematika ir ļoti aktuāla. Tāpēc šī tematika ir ļoti aktuāla, jo Eiropas parlamentā sieviešu komiteja vakar pieņēma ziņojumu, pasvītrojot, cik būtiski ir piešķirt sievietēm svarīgāku lomu un novērst visus šķēršļus, kas neļauj viņām nodrošināt kaivieru zinātnes un pētniecības jomā. Un tātad 14. jūlijā komiteja pieņēma šo ziņojumu, kas pierāda, ka šis temats ir ļoti aktuāls arī Eiropas parlamentā. Otrs aktuāls jautājums, ko es gribēju uzsvērt, ir raksts presē, tas ir žurnālā Špīgel, eh, kur šīs nedēļas izdevumā ir publicēta intervija ar divām Nobelbalvas eh, laureātēm. Foslārts kundzi un Mozes kundzi, kuras uh, arī runā par eh, dzimumu līdztiesības jautājumiem un norāda, ka šajā jomā vēl ar vienu ir daudz problēmu, ja runa par pētniecību un novatoriskumu. Eh, šādā veidā mēs varētu piesaistīt eh, labākos talantus visā pasaulē, un, lai to izdarītu, Eiropai ir jāizmanto savs cilvēku kapitāls, kuram ir jābūt pietiekami izglītotam. Uh, Statistika norāda, ka arī vadošos amatos, diemžēl, sievietes nav pietiekama labi pārstāvētas un līdz ar to nevar piedalīties lēmumu pieņemšanā. Eh, tas jo īpaši attiecas uz pētniecību, kur sieviešu loma vēl ar vienu ir ļoti minoritāra. Mums ir eh, jāpaskatās, kas ir noticis pēdējās desmitgades laikā, un tieši tāpēc Luksemburgas prezidentūra vēlas eh, piešķirt īpašu lomu šīm aktivitātēm savā ceļu kartē. Luksemburgas prezidentūra līdz ar to vēlas likt īpašu uzsvaru uz sieviešu līdztiesības jautājumiem un tas ir jādara arī institucionālā līmenī. Ir jānodrošina atklāti konkursi, ir jāpārskat vērtēšanas procedūras, ir jāparedz caurdzuma kārtība, kas nebūtu diskriminējoša un balstītos uz izcilību. Tātad mūsu galvenais mērķis ir nodrošināt labāku līdzsvaru starp sievietēm un vīriešiem vadošos amatos un amatos, kuriem ir īpaša nozīme. Tām sekos arī ātras pārmaiņas um, institucionālā ziņā, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesību un ieviestu šīs prioritātes politikā. Uh, nākam otrdien notiks neformāla tikšanās, kur mēs apspriedīsimies par šiem jautājumiem, un tam varētu secēt, sekot arī padomjas secinājumi. Dāmas un kungi, es arī gribētu uzsvērt, ka pārvaldības reformas ir ļoti būtiskas, un tas jo īpaši attiecas arī uz Eiropas pētniecības telpu, kas mums ir ļoti augsta prioritāte, un kur īpaša nozīme tiks pievērsta secinājumiem, kas tika pieņemti 2009. maijā un to īstenošanai. Konkurētspējas padome ir pieprasījusi, lai pārvaldības jautājums tiktu pabeigts līdz 2015. gada decembrim mūsu prezidentūras ietveros. Un uh, Luksemburgas prezidentūra arī veiks um, konsultāciju reformas pētniecības telpā Eiropā un ņems vērā vienprātību, kas pastāv par šādu reformu nepieciešamību. Tātad uh, Luksemburgas prezidentūra sadarbosies ar um, dalību valstīm un ar komisiju lai eh, konkurētspējas eh, padome varētu pieņemt eh, secinājumus un varētu pārskatīt konsultāciju kārtību ERAK komitejā. Tiks pārskatīta tātad priekšsēdētāja struktūra šajā institūcijā, un tas viss mums ļaus reformēt Eiropas pētniecības telpu. Ņemot vērā ERAK uh, strateģisko orientāciju, esam pārliecināti, ka ERAK pilnībā uzņemsies savu lomu, varēs sniegt atzinumus padomē, komisijai un dalībvalstīm. Šādā veidā ERAK varēs uh, pilnībā dot savu ieguldījumu Eiropas pētniecības telpas attīstībā, veicināt izcilību zinātnē, konkurētspējā un novatoriskumā, veicinot labāku sadarbību un koordināciju starp uh, dažādajiem spēlētājiem un šādā veidā realizēt patiesu iekšējo Eiropas pētniecības tirgu. Priekšādātā kungs, dāmas un kungi, tagad pievērsīšos vēl vienai mūsu prezidentūras prioritātei, proti pētniecības integritātei vai kopumam. Neviens to mums nevar noliegt to, ka pastāv saiknes starp kvalitatīvu pētniecību un ekonomisku un sociālu progresu liels progress eh, dzīves eh, līmenī, veselībā un arī labklājībā, kā arī eh, liels progress tehnoloģijās var tikt saistīts tieši ar zinātnes un pētniecības attīstību. Pēdējo, pēdējo desmitgadu laikā ir publicēts daudz sasniegumu pētniecībā, jo īpaši tādās disciplīnās kā zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika. Uh, Mēs redzam, ka investīcijas pētniecībā un novatoriskumā ir ierakstītas mūsu stratēģijā 2020. gadam, kas paredz inteliģentu, ilgspējīgu un iekļaujošu izaugsmi. Mēs šādā veidā varētu paaugstināt Eiropas konkurētspēju salīdzinājumā ar konkurentiem pasaules līmenī. Šādā veidā mēs varam uzklā, uzkrāt plašas zināšanas, kas mm, mums Uh, varētu nodrošināt patiesas un objektīvas zināšanas, kas ir brīvas uh, no jebkādiem ideoloģiskiem, ekonomiskiem vai politiskiem aspektiem. Šī integritāte rada pamatu pētniekiem, uh, kas var savukārt nodrošināt labākus pētniecības rezultātus. Ir ļoti būtiski, lai šai integritāte arī balstītos uz sabiedrības uzticēšanos. Tieši tāpēc, jo īpaša nozīme ir piešķirama tam, lai pētniecības integritāte būtu jebkuras zinātnes eh, centrā. Tieši tāpēc arī Luksemburgas prezidentūra nodrošinās visu iespējamo, lai eh, nacionālās stratēģijas eh, veicinātu pētniecības integritāti. Mums ir jāuzlabo uzticēšanās pētniecībai, un tieši tāpēc ir ļoti būtiski, lai paraugu prakse tiktu iekļauta pētniecības integritātē. Singapūras un Reāls deklarācijas uzsver, cik būtiski ir attīstīt integritātes veicināšanas procesu un struktūras. Šai pētniecībai ir pirmā kārtām jāizvairās no integritātes trūkumiem, un no otras puses ir jānodrošina saskaņotība, vienlīdzība un cauradzamība visos izmeklējumos. Proaktīvākā un harmonizētāka pieeja visā Eiropā ar mērķi veicināt un nodrošināt pētniecības integritāti nacionālo sistēmu līmenī nodrošinātu ievērojamus ieguvumus pētniecības un augstākās izglītības jomā. Ir jāatgādina arī, ka novēršana ir vislabākais, ko mēs varētu darīt, bet tas attiecas uz pilnīgi visām valstīm. Pastāv arī vienprātība par to, ka ir jānodrošina īpašas zināšanas eh, eh, universitāšu pētniekiem. Tas savukārt varētu ietekmēt nākamās pētnieku paudzes. Šāda veida kvalitāte un eh, nozīmes piešķiršana procesam, nevis kala rezultātam, ļautu jauniem pētniekiem samazināt iespēju veikt kādus pārkāpumus. Luksemburgas prezidentūra vēlas veicināt uh, integritātes kultūru pētniecībā un izvairīties no diskusijām par uh, trūkumiem uh, zinātnes integritātē, liekot īpašu uzsvaru uz izglītību visos pētnieku karjeras attīstības līmeņos. Pētniecības integritātes veicināšana ļaus um, nodrošināt parāku prakses apmaiņu, veicināt informācijas apmaiņu starp dažādiem pētniecības spēlētājiem un tāpat arī ļaus mums nodrošināt mm, profilaksi. Eiropas uh, komisija ir zināmas tradīcijas pētniecības ētikas veicināšanā, un uh, tikai nesen tā ir pieskārusies pētniecības integritātes jautājumiem. Apārsnes 2020 ir pirmā pamata programma, kas ļauj uh, runāt par pētniecības uh, integritāti. Integritātes principi tiek atkārtot arī dokumentos apārsnes 2020, un tas tālāk atainojas arī Eiropas zinātņu fonda uzvedības kodeksā. Priekšādētā kungs, dāmas un kungi, uh, Uh, diskutējot par pētniecības integritāti, nākamnedēļ Luksemburgā tiks organizēta neformāla ministru tikšanās, un Luksemburgas prezidentūra ir ieplānojusi pieņemt secinājumus konkurētspējas padomē 1. decembra sanāksmē. Šajos secinājumos varētu atzīt cik būtiski ir šādas veicināšanas pūliņi, un varētu aicināt dalībvalstis attīstīt saskaņotāku un standartizētu pieju pētnieku izglītībai visos karjeras līmeņos, balstoties uz identificēto paraugu praksi un ņemot vērā Eiropas tīklu pētniecības integritātes veidošanai. Vajadzētu arī ieteikt vadlīniju izveidi, kas būtu daudz harmonizētākas attiecībā uz pētniecības integritāti un varētu balstīties jau uz esošajiem Eiropas uzvedības kodeksiem. Dāmas un kungi, noslēgumā es gribētu teikt, ka uh, Luksemburgas prezidentūras darbība pilnībā atbilst Ei Eiropas investīciju plānam, ko ir pieņēmis komisijas priekšādātājs Žāns Klods Junkers, un saskaņā ar kuru ir paredzēts investēt Eiropā līdz pat 315 miljardiem eiro. Šāda uh, Eiropas strateģisko investīciju fonda īstenošana ļaus mobilizēt ievērojumus uh, finanšu apjomus, kas jau pastāv Eiropā, un šādā veidā varētu finansēt projektus, kuriem ir īpaši pievienotā vērtība Eiropas Savienībai. Tieši to mēs arī ņēmām vērā apspriežoties, eh, konkurēt, kad mēs apspriedīsimies konkurētspējas padomē 1. decembrī, kur tiks eh, veikta viedokļa apmaiņa par investīciju plānu, lai eh, mēs varētu kompensēt budžeta samazinājumu 2,2 miljārdu eiro apmērā, kas ir paredzēts programmā apvārsnes 2020 un ko izmantos kā garantiju Eiropas investīciju plānām. Tātad esmu tagad jums izklāstījis Luksemburgas prezidentūras prioritātes un pateicos jums par uzmanību. Uh, thank you. Thank Jā, liels paldies. Paldies, ministra kungs, par jūsu prezentāciju. Ļoti skaidri, ļoti precīzi prezentācija. Jā, ņemot vērā tās sanāksmes, kas mums vēl būs, tas ir ļoti svarīgi, ka mēs virzītos priekš ar inovācijām un uh, pētniecību. Tagad varēs izteikties runātāja politisko grupu vārdā, tautas partijas vārdā, kolēģis Ēlerkungs. Jā. Yeah. Sirsnīgi veicam jūsu rūpniecības komitejā. Mēs uzmanīgi lasījām to un klausījāmies, ko teica Luksemburgas prezidentūra par uh, pētniecību un uh, inovācijām. Praktisks jautājums. Šodien, šodien un rīt mēs uh, pieņemsim lēmumu par parlamenta, par, par budžetu, vispār par budžetu 2016. gadam mums ir starpinstitūciju vienošanās un tur ir perspektīvas, ka tiks uh, maksājumi atklāšana 2020 uh, backloadingu. Jā, un uh, eh, 150 miljonus jau tiek izmantoti rezerves, eh, no rezerves fondiem, lai to iegūtietu bēgļu atbalsta fonda naudā. Un uh, Komisija nav paredzējusi rezerves, vispārīgas rezerves. Un, um, ja jau 2016. gadā un pēc tam uh, vajadzētu būt noteiktai proporcijai uh, un rezervēm šim uh, afāšana 2020 backloadingam, vēl viens aspekts. Kā jūs saskatāt? atšķirība, ka no vienas puses ir eh, mēs eh, aicinām dalību valstis eh, tērēt šo struktūra fonda naudu, lietot to pētniecībai un inovācijām 3% no IKP, un tajā pašā laikā tā pati komisija un tā pati prezidentūra samazina šīs summas eh, zem 2%. No vienas puses mēs eh, aicinām dalību valstis stimulēt šo struktūru fondus, lai virzītos viņus uz 3% līmeni, un otras puses tajā pašā laikā mēs samazinām izdevumus zem 2% no IKP gadā. To ir ļoti grūti saprast. Thank you very much. Jā, liels paldies, kolēģi. Sodiem demokrāta vārdā Grēlis kundze. Paldies, priekšādātāji. Ministra kungs, man kā tik labi patika, ka viens no jūsu svarīgākajām prioritātēm Eiropas eh, pētniecības tāpā ir eh, dzimuma līdztiesības jautājums. Es zinu, ka šis temats gan komisijā, gan arī parlamentā nebūtu nav vienkārši diskutējams. Es zinu, ka ir arī sarežģījumi padomēn, tur tie ir ievēram lielāki, tādēļ vēlu jums eh, labus panākumus. Mūsu politiskā grupa jūs atbalstīs šajā ceļā. Mēs jau ilgāk laiku prasām vairāk iespējas sievietēm pētniecībā, jums ir pilnīgi taisnība, ka tas nav tikai jautājums par uh, konkursiem un uh, caurskatāmām procedūram šajā situācijā, bet tas ir arī jautājums uh, par to, kā radīt iespējas, kā apvienot darba dzīvi un ģimeni. Tas attiec ne tikai uz sievietēm, bet tieši tāpat arī vīriešiem. Tādēļ mēs esam gatavi jūs atbalstīt šajā ceļā. Vienu punktu es vēlētos pieminēt par Eiropas pētniecības eh, ietvaru. Pagājušos mēnešos eh, runājot eh, ar partneriem, vienmēr uzdots jautājums, ko mēs kā Eiropas Savienība saprotam ar Eiropas pētniecības ietvaru. Es domāju, ka ir tas ļoti daudzos punktos vēl jānoskaidro, un es vēlētos, lai jūs prezidentūra sniedz uh, ieguldījumu, lai radītu skaidrību pētniekiem Eiropas Savienībā un lai tiktu identificēti konkrēti projekti, ko nākotnē realizēs. Es domāju, ka atsevišķos punktos šeit vēl skaidrības nav. Gribētu arī jautāt, vai jūs esat paredzējuši arī aktivitātes Galileo un Kopernikus jomā jūs prezidentūžu laikā, un es labprāt arī pieminētu trešo jautājumu, proti esmu tikai itre locekli, bet arī reģio, reģionāls komitejas locekli. Un eh, es šo jautājumu izvirzīju jau kādu laiku. Mēs esam vienojušies ne tikai noteikti naudas summas iztērēt struktūra fondos pētniecības jomā, bet mums ir arī iespēja, ka līdzekļi no reģionālā fonda tika sasaistīti ar programmu apvārš 2020 Abas šīs programmas ir sākušās, operatīvās programmas, gan izvēl visas ir apstiprinātas, un es vēlētos, lai prezidentūra šo sasaisti apvēršana 2020 un kohēzijas politika aktīvi atbalstītu, lai tie piemēri, kas ir jau darībvalstīs, kas jau pastāv, kur tas jau tiek darīts, lai tas uh, tiktu darīts arī citur un lai tiktu parādīta iespēja, kā šādus projektus var uzsākt uh, kopīgi. Jo es domāju, ka šī sasaista no vienas puses uh, tiek radīta pētniecības infrastruktūras, uh, notiek sadarbība ar maziem vidējiem uzņēmumiem un notiek arī projekti no otras puses no apvāršana 2020. Tas mums, kā Eiropas Savienībā, ir svarīgi, lai mēs varētu virzīties uz priekšu. Lies paldies! ECR vārdām Henkela kungs. Viņš ir mūsu komitejas vicepriekšēdētājs. Ministra kungs, es daudz gadus biju atbildīgs par uh, lielu pētniecības uh, kopienu. 86 pētniecības institūta un 15 tūkstoši uh, pētnieku, zinātnieku strādā šajā asociācijā. Un tas ļaunākais, ko es piedzīvoju, ir tā neticamā nedrošība kādu rada Nacionālās valdības un arī mm, Eiropas Savienība. Tādēļ dažas lietas vēlreiz uzsver šeit jūs um, jau, um, un tik jau runāts par to arī Ēlerkungs. Nu, pirmais apvārts 2020 uh, samazināt apjomā, nu, burtiski izlaupīt, nemaz savādāk to nevar nosaukt, ir radījusi neapmierinātību šeit, nu, praktiski visās uh, partijās. Uh, Bija tiešām iespaidīgi redzēt to, ka visas partijas eh, bija vienotas viedoklī par šo punktu. Un bez tam arī daudz komitejas bija sašatušas. Es uh, neesmu pieredzējis tādu situāciju šeit parlamentā, kad nu, visi būtu tik ļoti vienoti par eh, kādu jautājumu, kas būtībā nedrīkstē notikt. Un otra lieta. Galvenā zinātniskā pamatnieka amata svītrošana ir eh, mūs ļoti eh, satraukusi, un arī tas, kā komisijas priekšsētājs izturējās pret šo vadītāju, mūs arī ļoti eh, satrauc. Mm, Tik solīts, ka būs jauns process, ka ehm, zinātnes padomdevēja nāk no zinātnes pārstāvju vidas un paraugies lūdzu uz šo, vai tiešām šie pārstāvji ir neatkarīgi vai arī atkal tiks uzrunāts personas, kas eh, plāno citas lietas. Nu, tas bija interesanti, ka šeit mēs eh, šajā jautājumā redzējām, ka ir nominēta zinātniece, kas eh, tikai tā zinātnisko darbu dēļ tāda ir bijusi. Un otrkārt, domāju, ka būtu labi uh, šī prezentūra runājot par to, ka Japāns un Amerikas eh, valsts vairāk eh, izdod pētniecībai, bet eh, slavējiet Zviedriju un Somiju un kritizējiet tās valsts, kas ES e ietvaros nesasniedz 2 līdz 3 procentu izdevuma apjomu. Un trešais punkts. Tas nav populārs, bet manā skatījumā ļoti nozīmīgs. Man liekas, ka Šveica pēc referenduma ka Šveice soda pēc referenduma vienā tādā punktā, kas ar šo tautas nobalsošanu nemaz nav saistīts. Ja Šveice tagad tiek sodīta, un ja mēs mūsu sadarbību ar Šveici iesaldējam vai kavējam, tad arī šajā jomā man liekas, ka mēs paši sev kaitējam. Es atgādināšu, ka lielākie Eiropas pētniecības uh, projekti daļēji eh, šogādā ir uh, Šveicē, un šie ir uh, tie man četri lūgumi, ko es mans frakcijas vārdā vēlos jums uh, teikt. Lies paldies. Kolēģis Fedriks Fedelē no Aldis. Paldies priekšsēdētāji. Paldies valsts sekretāram par to, ka viņš mums paklā, izklāstīja Luksemburgas prezidentūras prioritātes. Tiešām iedrošinoši dzirdēt, ka Luksemburgas prezidentūra vēlas pievērst uzmanību pētniecībai. Uh, jo, um, kā jau kolēģi teica, šīs uh, komisijas mandāts norāda uz pilnīgām izmaiņām pētniecības jomā Eiropas Savienībā. Mūs iepriecina tas, ka jūs gribat uh, stiprināt pētniecību laikā, kad, uh, kā mēs šeit esam pieredzējuši Eiropas parlamentā, budžets tiek ļoti samazināts rītdienas pētniecībai, novatoriskumam un darba vietām. Uh, Es ceru, ka uh, tiks panākts līdzsvars pētniecības jomā jūsu vadībā. Mēs redzam, ka ir ļoti daudz nemiera attiecībā uz to, ka lielas pētniecības programmas Eiropas Savienībā pašlaik tiek dažādā veidā ierobežotas. Man ir vēl daži komentāri, pirmkārtām par dzimumu līdztiesību. Es gribētu norādīt, ka pašreizējais nekodīgais līdzsvers attiecībā uz resursu piešķiršanu nākotnē noteikti būtu jāmaina. Es piekrītu sociāldemokrātu kolēģim, ka tā ir absolūta prioritāte. Otrais man ir tāds detalizētāks jautājums jums. Pašlaik mēs eh, pieredzam vienu no lielākajiem apdraudējumiem cilvēcē, proti antibiotiku rezistences problēmas. Mēs redzam šādu antimikrobu rezistenci ļoti daudzās jomās. Pirms četriem gadiem tika uh, veikts pētījums, un uh, apmēram 25 tūkstoši dzīvju Eiropas Savienībā beidzas pārāk arī tāpēc, ka antibiotikas vairs nedarbojas. Tas būs uh, milzīgs zaudējums sabiedrībai. Pavisam drīz arotbiedrības redzēs, ka uh, viņu. Uh, dalībnieki vairs nesaņem pensijas pilnā apmērā, tāpēc, ka ir ļoti daudz to, kas slimo. Tāpat arī vajadzēs meklēt uh, aizstājies darba vietās, tāpēc, ka darbinieki slimos. E, izmaksas sociālās apdrošināšanas sistēmā būs milzīgas. Mums vajadzētu atrast pareizo risinājumu antibiotikām. Ir e, jāveic pētniecība, ir jāatrod jaunas antibiotikas un ir vajadzīgas arī globālas programmas. Ir e, jāpielāgo mūsu plāni attiecībā uz antibiotiku lietošanu. Ja mēs tagad atklāsim jaunu veidu antibiotikas pēc astoņiem gadiem, tām izveidosies rezistence. Tieši tāpēc jūsu prezentūras ietvaros vajadzētu piešķirt īpašu prioritāti šiem jautājumiem. Daudzās valstīs ir dažādas interesantas iniciatīvas, bet ja mēs to varētu darīt Eiropas līmenī, tad tas viss būtu daudz efektīvāk. Paldies! Klauds Turmes, Zaļo grupas vārdā. Thank you, Jerzy, and, uh... Paldies, Jerzy! recevoir. Euh, Ar lielu prieku uh, uzklausu manas, es teikšu, valdības pārstāvu. Es pārstāvu zaļos. Labdien, Mark! Un pirmā lieta, ko gribu teikt. Es domāju, ka Luksemburgas prezidentūra uh, uzņēmis ļoti labi Eiropas parlamentā, jo tā ir uh, kā prioritāti e, nosaukusi sieviešu uh, pieju. Uh, zinātnes uh, um, spērai un dzimumu līdztiesību. Es domāju, ka mēs to visu atbalstam. Un vēl viena tāda vispārēja piezīme. Tad, kad es diskutēju ar jauniem pētniekiem, bieži konstatēju, ka um, situācija ir ļoti sarežģīta attiecībā uz viņu uh, darba līgumiem. Es domāju, ka šeit jautājums uh, vīriešu sievietes mums bieži jāuzdod jautājums vienkārši vai šie slikti apmaksātie līgumi, kas Eh, bieži eh, beidzas pēc diviem, trim, četriem, pieciem gadiem. Vai tajā ir tāda vispārēja dimensija perspektīvai un tādai stabilai perspektīvai pētniekam šodien Eiropā, un eh, tas nav nejauši, ka ASV vai citi vienkārši labāk funkcionē. Tos piesaistot, un es domāju, ka šī Luksemburgas prezidentūra ir uh, aktīvi iestājusies, lai saglabātu Marie Curie uh, stipendiju jaunajiem pētniekiem, un es to ļoti atzinīgi vērtēju. Otrā prioritāte ir Eiropas pētniecības telpa, un es domāju, ka tādai ir uh, jāeksistē pamatpētījumiem, fundamentāliem pētījumiem. Un tajā pašā laikā mēs uzdodam jautājumus Eiropā par ražošanas um, konkrētu spēju maziem vidiem uzņēmumiem, un ir jāraugās arī uz to, kā mēs varam veidot labāku apmaiņu ārpus robežām pētniecībai mm, un pielietojamajiem risinājumiem kā tādiem, kā šajā jomā mēs varētu virzīties uz priekšu tas nu, nav vienkārši, jo katra dalībvalsts tajā pašā laikā, ja mēs runājam par zinātni, par pētniecību, katrā brīdī uh, ir cerība, ka a, būs šī konkurētspējas priekšroka un saglabāt rezultātu savu. Bet, nu, ja tādi milži kā Ķīna un ASV šajā globalizētajā pasaulē ir aktieri, vai mēs vispār vēl varam šādus nacionālos uh, zinātnes, pielietojumās zinātnes laukas saglabāt, vai mums nevajadzētu vispār virzēties uz tādu kopēju zinātni. Integritāti es nekomentēšu, jo es domāju, ka bez tās zinātne zaudē ticamību. Ļoti labi, ka jūs pievēršaties šim jautājumam. Un pēdējais jautājums kolēģis Henkels un Ēlera kungs uzsvēra, ka mēs esam visi cīnījušies pret šo slikto ideju. Uh, ņemt naudu no pētniecības, lai uh, no, uh, dotu to Eiropas strateģisko investīciju fondam. Es domāju, ka pat laba uh, Junkera investīcija plānā Eiropas investīcija banka ir pievērsties šim jautājumam, proti runiet par uh, pētniecības infrastruktūras res, uh, finansēšanu un uh, tas, ko uzsver iepriekšējie runātāji, proti struktūra fondu un uh, apvārksni 2020 ir jāinteresē šī saita ar Junkara plānu, jo mēs varēsim kombinēt kādu dienu struktūra fondu, Eiropas Savienības budžetu un inovatīvo projektu finansējumu, lai investētu infrastruktūrās, un tas būs daudz labāk un veiksmīgāk. Mēs domājam, ka Luksemburgas uh, prezidentūras laikā un 1. decembra konferences laikā mums vajadzētu par to diskutēt, um, paraudzīties detalizēti, kādi uh, uh procesi notiek struktūra fonda ietvaros un vai FC var uh, ko papildus dot. Es domāju, ka mums ir daudz uh, ie, m, iespēju būt dusmīgiem, ka no pētniecības tiek ņemta nauda. Uh, un jāraugās, lai vismaz daļa no šīs naudas atgrieztos zinātnē un pētniecībā arī inovācijām. Paldies! Paldies par jūsu komentāriem! Klauda, jūs varējāt eh, runāt ilgāk nekā vispārējie. Jūs tiešām esat Eiropas sirdī, ne tikai geogrāfiskā ziņā, bet arī uh, tādā garīgā ziņā jūs pārstāvat prezentūru mūsu vidū, bet decembrī viss būs cauri. Uh, okay afterwards because you will okay. <laughs> get me back to the normal okay. speaking time. <laughs> okay. <laughs> Jā, nu decembrī tad man ir taisa atgriezties pie parastā runāšanas laika un es būšu nepatīkam pārsteigts. And... Marijas Kludovska, Karība, mēs varētu mums visiem. Tagad Kapelis kundze eh, vārds ENF vārdā. Paldies priekšādātāji. Valsts sekretāra kungs, Hansen kungs, jūs šodien man ļoti pārliecināti ar jūsu izteikumu, ka Luksemburgā uh, valsts tēriņa par eh, pētniecību un attīstību pagājušajos 15 gados no 27 pieaugus vairāk nekā 300 miljoni. Man ir vai 12 reižu vairāk ir izdevumu, un ja to visu proporcionāli aprēķinu, tad gadā 1% esat pievienojuši klāt. Tas ir lieliski. Mums nemaz nav jāpiesauc eh, Somija vai Zviedrija kā labākās prakses parauga, bet faktiski Luksemburga labākās prakses piemērs. Tad mūsu 3% kvota pētniecību un attīstībai būtu līdz 2020. gadam Eiropā sasniegta. Vārds sekretāra kungs, jūs eh, runājāt par trim eh, pētniecības galvenajiem punktiem. Padoms prezidentūrā tā ir eh, darba turpināšana Eiropas pētniecības telpas vadībā. Tā ir pētniecības integritāte. Paldies, ka jūs teicāt, ka jūs esat arī gatavosiet arī rīcības kodeksu, domāju, tas ļoti svarīgi. Integrētajā pētniecībā. Un trešais punkts, kas ir ļoti svarīgs, ir vislabākā iespējamā realizācija dzimumu līdztiesībai un, ja nepieciešams, ir jāvā, jāmaina institūcija noteikumi. Es arī esmu lasījusi šo rakstu Špīgel, un, ja to precīzi paraksta, eh, eh, paraugās, un, ja paraugās kādi pētījumi, tad eh, bieži vien ir tā, ka sievietēm nav tāda atbalsta šajās vadības pozīcijās, un ja šādi mentori būtu, tad viņiem būtu daudz labākas iespējas strādāt eh, izcēlās vadības pozīcijās. Ceru, ka nākotnē tā būs. Paldies par jūsu aktivitāti. Latvijas prezidentūra uzsāka veidot šo jomu konsultīvo atbalstu stratēģiju. Jūs teicat, ka līdz decembrim šai pārbaudībai izvirzīsiet uh, priekšlikumu šajā eh, era governance. Jūs zināt, ka tas sastāv ne tikai no zinātniekiem, no zinātnes, bet daudz svarīgāk ir arī vēl šeit izmantot uzņēmumu pieredzi, dabas zinātniskās, tehniskās atziņas, vadību. Tas viss ir jāņem vērā pētniecības iestādes. Mans jautājums, kādus soļus jūs šeit izvirzāt? Vai jums ir pietiekami personāla? Vai jums ir pietiekami daudz eh, kontaktu ar uzņēmumiem, kurus jūs varat iesaistīt uzņēmumu eh, pārvaldības līmenī, lai šeit varētu rakstīt eh, tāds risinājums, kas būtu tuvu uzņēmumiem un praksē? Vēl viens punkts. Šodien to pieminējāt pirmajā sesijā kad eh, bija pie mums eh, premjerministra kungs, nu, jūs valsts, eh, Betel kungs, ko es nesaklausīju, ir centrālie punkti pētniecībā un izglītībā. Jūs neko neteicāt par digitalizācijas jomu. Mēs šeit komitejā strādājam pie daudziem jautājumiem par digitalizācijas. Pašlaik tas ir ļoti svarīgs jautājums, ir tīpaši raugoties uz pētniecību un decentralizāciju digitalizācijā. Jūs noteikti 2015. gada konferencē par to runāsiet, bet mans jautājums, mans otrs jautājums būtu, kā jūs esat ieplānojuši līdzekļus pētniecība attīst, attīstība? Kas? Zinātnē attīstībai un kā, kādas līdzekļus esat ieplānojuši? Jā, paldies, tas bija no politiskām grupām runātāji. Un tagad individuālajie runātāji. Virkunenes kundze. Paldies priekšēdētājiem. Es runāšu kā individuāla runātāja. Paldies Hansen kungam par prezentāciju. Luksemburga varbūt ir maza valsts, bet tas ir ļoti labs piemērs mums visiem. Mēs zinām, ka jūs esat ļoti aktīvi un uh, vairāk nekā 30% no jūsu studentiem piedalās Erasmus programmās un citās programmās, tas ir ārkārtīgi labs piemērs visiem eiropiešiem, jo tas iedrošina visus studentus visā Eiropā piedalīties Erasmus programmā un citās programmās. Es domāju, ka jūs pievērst uzmanību svarīgiem jautājumiem. Dzimuma līdztiesība, tas ir ārkārtīgi būtisks jautājums, ir ļoti labi, ka jūs vēlaties iedrošināt talantīgas sievietes veidot karjeru zinātnē, un tas ir arī svarīgi, ka jūs pievēršat tam uzmanību. Tur ir daudz, kas jādara šajā jomā, un arī ļoti labi, ka jūs fokusēties uz fundamentāliem pētījumiem Eiropas zinātnē. Tas ir jāatbalsta visu šo ideju par Eiropas pētniecības telpā. Mēs zinām, ka, ja mēs, piemēram, paraugāmies uz labākajām universitātēm pasaulē, uh, tad uh, tur nav tik daudz no Eiropas. Ja mēs paraugāmies šiem rētījumu sarakstiem, kas ir 20 labākās universitātes pasaulē, varbūt tikai 4 no Eiropas vispārējais no ASV, tādēļ ir svarīgi, lai mēs pievērstu uzmanību fundamentāliem pētījumiem un eh, pētniecības kvalitātei. Eilerkungs jau runāja par uh, programmu apārsnes 2020, arī mēs uzskatām līdzīgi. Mēs vienmēr esam nobažījušies par budžeta samazinājumiem, svarīgām programmām. Gribētu uzdot jautājumu. Domāju, ka ir svarīgi, ka mēs pievēršam uzmanību fundamentāliem pētījumiem, bet arī uzņēmē darbības puse inovācijas, jo mums bieži vien Eiropā ir labas idejas un labi zinātnieki, bet mēs neesam tik labi. Mēs neprotam no tā veikt, uh, realizēt uzņēmē darbībā, vai jums ir plāni strādāt šajā ziņā novatoriski un sasaistīt to arī ar biznesa darbību? Lies paldies, Tošanovska kungs. Paldies priekšādātāji. Gribētu pateikties jums par prezentāciju. Ļoti labi, ka Luksemburgas uh, prezidentūra pievērš uzmanību svarīgiem jautājumam, zinātnē un inovācijām. Mēs visi saprotam, ka laba kvalitāte zinātnē un šādas, šāda zinība trasēs pārnesums uz uh, uzņēmējdarbību. Tas viss ir ļoti uh, svarīgi, lai palielinātu dalību valstu konkurences spēju. Mums ir nepieciešama pētniecība daudzās jomās, ieskaitot enerģētiku, enerģētikas savienību, jo tas varētu dot arī jaunus risinājumus, un ja tas tā nebūs, tad būs ļoti grūti virzīties uz priekšu. Esmu pats eh, strādājis arī universitātē, un kā jau uzsvēru, es uzskatu, kā dzimumu līdztiesība. Tam ir eh, kaut kas līdzīgs, ko varētu nosaukt par sekundāru efektu. Mums noteikti ir jānodrošina, lai jauni, talantīgi zinātnieki, lai viņiem būtu pietiekama arī sociālā drošība un mobilitātes iespējas tajā vidē, kurā viņi strādā. Es uzskatu, ka tas ir izšķirīgi Eiropai. Kā atrast šādus talantus, vai, ir, vai tās ir sievietes vai vīrieši? kā mēs varam paturēt šos talantus, kā mēs varam veidot veiksmīgu darba vidi viņiem. Jo cilvēkiem ir saistības, piemēram, saistības par ģimeni un līdzīgi jautājumi. Mēs visi cīnāmies par uh, apvērsni 2020, lai šī programmai būtu finansējums. Un uh, ir ļoti negatīvi, ka tagad šis budžets tiek apdra, apdraudzēts. Mums ir uh, dažādas prioritātes. Un mēs domājam, nu, ka vajadzētu darīt tā, lai šī nauda arī nāktu atpakaļ. Un kādreiz arī netiek pietiekam darīts, lai veicinātu talantus, lai uh, apvāršņu 2020 piesaistītu pietiekam daudz līdzekļus. Ka mums vajadzētu nodrošināt tādu situāciju, ka mēs varētu konkurēt ar ASV zinātni un lai mēs varētu piesaistīt finansējumu. Jā, tagad vārds. Uh, Gerekungam. Jā, priekšēdētāji, ministra kungs, jūs runājāt par uh, jūsu prioritātēm nākamajiem sešiem mēnešiem Prioritātes ļoti veiksmīgi izvēlētas, tas ir būtiskas, bet ir arī vēl viens svarīgs jautājums. Viena prioritāte, kas ir tikusi pieminēta jau arī agrākā svarīga prioritāte. Ir pētniecības grupa, kas strādā pie drošības un aizsardzības jautājumiem. Šeit vajadzētu uzdot jautājumu, vai ir pietiekami daudz zinātnieku, kas strādā pie šī jautājuma. Šķiet, ka šīs jautājums tā arī nav atrisināts. Protams, kā ir uh, riskanti, ja šīs jautājums tiek pakārtot citiem jautājumiem, netiek uzskatīts par pietiekam nozīmīgu. Piemēram, šeit varētu izmanot ideju iedibināt aizsardzības un drošības institūtu kā Eiropas pētniecības centru, jo tas ir ļoti būtisks eh, pētniecības jautājums prioritāte. Jā, paldies. Martēna kungs, kā nākamais runātājs. Merci, monsieur le président, monsieur. Paldies, priekšstādātāja kungs, valsts sekretāra kungs. Es neesmu īsti Luksemburgietis, bet nāku no Tionvīlas, un tas nemaz nav tālu no Luksemburgas. Un kopš šī rīta uzklaus dažādus ministrus, arī Betela kungs, un tikko klausījos Luksemburgas nodarbinātības ministru un uzklausījos arī jūs. Ļoti dinamiski un tādi aktīvi uzrunas veidi, kā attīstīt jaunās tehnoloģijas, digitālo jomu, zinātni pētniecību. Nu, man ir ļoti žēlis varbūt, ka būs un tāds, kas savoja nedaudz noskaņu Bet vai jūs varat kādu konkrētu piemēru mums nosaukt, lai mēs teiktu, pēc Luksemburgas prezentūras beigām šī Eiropas zinātnē pētniecībā ir uz laba ceļa un sāks kaut ko jaunu? jo nelaimīgā kārtā prezidentūras seko viena otrai un katra ierodas ar lieliskām idejām. Un katreiz uh, pusgada beigās, nu, atdeva nav pārāk liela. Vai jūs varētu pateikt kaut ko konkrētu, vai jums ir kāda konkrēta pārdomas veida, lai Eiropa beidzot uzsāktu savu kustību? Uh, thank you. Jā, paldies, kolēģi. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad vēlētos lūgt jums sniegt atbildes. Monsieur le Président. Euh... Priekšstādātāja kungs, paldies. Paldies par eh, iespēju atbildēt eh, dažādām pārdomām un komentāriem. Un pat ja nu, tas nav tā ierasti, tad es tomēr arī sveikšu kaimiņus eh, un arī mūsu Luksemburgas deputātu, dargais Klod. Paldies, ka ieradāties, dārgie kaimiņi, paldies, ka esat šeit un paldies, ka mm, izteicāt jūs pārdomas. Mm, Sākšu ar to, ka teikšu paldies visiem runātājiem par viņu pārdomām un komentāriem mm, par mūsu mm, prezidentūras programmu. Ļoti nozīmīgi uzklausīt Eiropas parlamenta domas un jūsu domas tālāk nodošu mūsu um, kolēģiem, kas uh, strādās prezidentūras laikā tādā internā līmenī. Un ir viens tāds rūpju moments, tāds kopējs, bija um, dažādi termini, um, lai aprakstītu to, kas ir uh, Hengelkungs um, um, runāja, uh, izmantojot vārdu plundern, burtiski izlaupīt, uh, citi teica ņemt līdzekļus, uh, atcelt līdzekļus, apvārksnes 220, 20 programma ir domāta. Un, ja es varu um, teikt, tad, nu, Ja neuzstāšos tā, no, tā neitrāli e, prezidentūras vārdā, tad gribu teikt, ka no Luksemburgas puses arī pārstāvam jūs viedokli, ka šī nauda tika paņemta, izrauta vai izlaupīta, nu, teiksim tā, izņēmta. Jā, protams, ka par to tiek diskutēts, ir darba grupa, kas Erāk ietvaros e, strādā ar domu paraudzīties, kas ir izdarīts, kādas ir investīcija iespējas eh, dalību valstīs eh, ar domu eh, raudzīties, lai nauda, šī nauda tiktu investēta pētniecībā un investīcijās. Es aicinu piedalīties viedokļu apmaiņā, kad 1. decembrī vēlreiz diskutēsim par šīm tēmām. Uh, Tāpat esmu ļoti gandarīts uzklausīt Krēlas, Federle kundzes, Kapel kundzes, Virkunen kundzes un Tošanovska kunga viedokļus, kas atbalsta tās tēmas, kas ir saistītas ar dzimumu līdztiesības jautājumiem. Manuprāt, tie ir nozīmīgi jautājumi, tos esam iekļāvuši darba kārtībā. Un esmu pārliecināts par to, ka ir jādiskutē nākamo gadu laikā. Šie tēmati ne tikai Luksemburgas prezidentūras darbības ietvaros. Henkela kungs, nu, lai atbildētu jums, gribu teikt, ka Šveice varēja piedalīties pirmajā ekscelences pīlārā, un tās bāžas, kuras jūs paudāt, piecībā uz šo jautājumu atbildot. Pievērsīšos arī jautājumam, ko uh, Klad Turmes kungs teica par uh, pētniecību un uzņēmumiem šo saikni. Uh, teikšu, ka ir um, apvāršana 2020 otrā pīlāra darbība, kas ir vērsta uz uh, tieši šīs jomas attīstīšanas, uz sociālo-ekonomisko ietekmi, uz uh, attīstības tendencēm. Attiecībā uz citiem jautājumiem gribu uzsvērt, uh, ka pirmkārt esmu pateicīgs par jūsu pārdomām Esmu pārliecināts, ka mēs varēsim prezidentūras laikā veikt ļoti intensīvu viedokļu apmaiņu attiecībā uz citām bažām, kas tika paustas diskusijās, piemēram, Ēler kungs arī to es nodošu kompetentajām personām. Man nav pilnīgi viss kompetents, bet ar Luksemburgas finanšu ministru runāšu, lai tās bažas, kuras jūs paudāt, tiktu arī budžetlēmumos ietvertas. Krēls kundze uzdev jautājumu par Galileo programmu. Tā nav īsti mana kompetence, tas ir uh, viceprezidents uh, Šneiderkungs, kas uh, noteikti diskutēs par to ar citām komitejām, un es domāju, ka tas būs darba kārtībā rīt, un jūs varēsiet uzdot viņam arī vēl jautājumus. Es esmu pārliecināta, ka viņš varēs atbildēt uz šo jautājumu. Es esmu, man liekas, ka esam bijuši arī ļoti precīzi. Paldies, paldies visiem deputātiem, kas bija šeit. Paldies par veiksmīgajām diskusijām, jūsu pārdomas. Es nodošu tālāk, lai mēs varētu aktīvi strādāt. Un Martēna kungs arī par to bija norūpējis, lai mums būtu labas, auglīgas diskusijas un lai mēs varētu pozitīvu, optimistisku ziņu sniegt Luksemburgas prezidentūras izskaņā. Paldies par jūsu uzmanību. Uh, thank you. Jā, liels paldies ministrs kungs, par jūsu prezentāciju un jūsu komentāriem. And, uh... Jā, tā ir viena no svarīgākām prioritātēm EITRIS komitejā. Ja mēs ļoti nopietni domājam, ka, ja mēs atrastu tādu kā izējas stratēģiju no krīzes, tad tas ir svarīgi. Tātad šī izējas stratēģija ir svarīga, lai sasniegtu 3% no IKP izaugsmes, eh, mums vajadzētu būt daudz novatoriskākiem. Tas ir svarīgi gan rūpniecībai, gan maziem vidējiem uzņēmumiem vai arī IKT sektoram. Arī enerģētikas jomā mēs pasūsim eh, par TTIP noliekumu. Un uh, runājot par enerģētikas enerģijas cenām, kāds tās ir šodien, tad mēs iespējams mēs nevarēsim nākotnē būt veiksmīgi. Tātad viss runa vienmēr ir par inovācijām mūsu komitejā, arī kosmosa politika un daudz citu jautājumu. Sirdnieks, paldies! Un vislabāko jūsu prezidentūrai nākamajā pusgadā. Tas mums ļoti svarīgs. Sirdnieks, paldies! Thank you. Uh, dear colleagues,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 jau no trimi, trījiem, bet tagad viņš nevar atnākt. Apmēram 15 minūtes. Jā, es saprotu, ka kaģetes kungs, jā, viņiem vajadzētu ielūgt mūs. Uh, you see, uh, being quite honest with... Jā, Un uh, būšu godīgs, esmu saņēmis nevienu informāciju. Komisārs Kaņete ir uh, tagad Envi komitejā. Tur viņš ir un nevar tagad atnākt. <laughs> Blocking committee. So I would like to. Tātad ieslēgt šajā komitejā. Jā, nekāda agresija nevajadzētu izvērst pret vidi, bet mums vienkārši vajadzēja pagaidīt 15 minūtes. 15 minūšu pārtraukums.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 me any Hello Uh, dear colleagues, uh, please. Godāmie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Drīz uh, būs paziņojums, tā kā Tour de France. Komisāra kungs ir tikai 45 metrus no mūsu zāles, tāpēc uh, tas nozīmē, ka viņš pie mums būs pēc uh, pusminūtes. Ieņemiet vietas, tūlīt sāksim darbu. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi. Klimata un enerģētikas komisārs Migēls Arijas Kaņete ir ieradies pie mums. Viņam bija ļoti smaga sanāksme vidas komitejā, vismaz pēc manā rīcībā esošās informācijas. Tagad ir paredzētas ļoti svarīgas diskusijas par vasara pakotni, par eh, Eiropas elektrības tirgu un mazumtirdzniecības tirgu. Kā mēs zinām, šodien tika pieņemta vasaras pakotne, tā skaitā divi paziņojumi. Paziņojums par jaunu Eiropas elektrības tirgus struktūru un paziņojums par eh, jaunu plānu enerģijas patērētājiem Eiropā. Ļoti interesants temats. Mēs eh, gribētu jūs aicināt tagad eh, mūs ar to iepazīstināt. Lūdzu, komisārkungs. Paldies, priekšādātāji! Paldies priekšādātājiem Buzekam. Godājumie deputāti, es atvainojos, ka ierados ar novēlošanos, bet eh, šodien mums ir ļoti svarīga diena. Mēs pieņēmām šo pakotni, man bija arī preses konference, un tāpēc es ar lielu prieku arī ierados pie jums, lai pastāstītu par šo elektrības pakotni. Un te ir jārunā arī par to, kā mums izmainīt elektrības sistēmu, lai tā nāks par labu patērētājiem un uzņēmiem. Lūk, šādi priekšlikumi te ir iekļauti. Eh, konsultatīvs paziņojums par tirgus uzbūvi, eh, patērētājiem ja, jauns plāns un kā arī eh, enerģijas direktīvas modernizācija. Es sākšu šiem paziņojumiem, jo tie būs galvenie mūsu nākotnes elektrības tirgū. Pārobežu tirzniecība, diemžēl, mm, agrāk neparedzēja uh, Uh, patērētāju lomu, un pašlaik mēs uh, redzam, ka e, ele elektrības sistēmas pilnībā mainās, arī patēriņa modeļi ir mainījušies, tirgus kļūst arvien elastīgāks, atjaunīgi enerģijas avoti drīz varētu pārstāvēt 50% no sarežotās elektrības līdz 2050. gadam. Tāpat arī te runa par ļoti sasaistītu tirgu, kur patērētāji ir arvien vairāk iesaistīti. Mums ir uh, jādara viss iespējamais, lai mēs varētu pielāgoties eh, šai jaunajai sistēmai. Jauns tirgus, eh, jaun tirgus uzbūve elektrībai ļaus mums ņemt vērā visas iespējas, ko var mums piedāvāt atjaunīgi enerģijas avoti. Eh, konkurence ir veids, kā mūsu mūs uzņēmumi darbojas. Tāpat arī ir jāņem vērā dalību valstu regulātori, kuriem ir jāuzņemas savā loma, un patērētājiem arī ir jāuzņemas aktīva loma, uh, ja viņi to vēlas darīt, vai nu kā pasīva patērētāji, vai arī kā aktīvi spēlētāji. Tātad enerģijas tirkuma ir jānodrošina izaugsma un darba vietas. Tas ir galvenais Rīgas enerģētikas savienībā, un tikai šādā veidā mēs varēsim iesaistīt sabiedrību. Ar savu konsultāciju paziņēmu par tirgus uzbūvi mēs vēlamies stāties pretī galvenajiem izaicinājumiem. Tagad es īsi pieminēšu pašus svarīgākos izaicinājumus. Tātad īpašas attiecības ar atjaunīgo enerģiju. Esam uh, Um, spēruši uh, soļus uz priekšu tehnoloģiju attīstībā, lai kļūtu konkurētspējīgāki. Tagad tie ir jāiesaista mūsu enerģētikas sistēmā un tirgū. Atjaunīgā enerģija jau ir 26% no patērētās enerģijas Eiropā, bet ja mēs gribam sasniegt 2030. gada mērķi, tad atjaunīgajiem enerģijas avotiem ir jāpārsā puse no visas enerģijas um, tikai pēc 15 um, gadiem. Ir skaidrs, ka tas izmainīs mūsu elektrības sistēmu daudz lielākā veidā nekā iedomājāmies. Šodien uzsākām procesu, um, kur mēs vēlamies izmainīt noteikumus un nodrošināt enerģijas pārēju. Un tas ir jādara tā, lai patērētājiem būtu jāmaksā pēc iespējas mazāk. Tirgum ir jābūt elastīgākam. Ja mēs izveidosim tādu likvīdu un sasaistītāku tirgu, tad mēs varēsim nodrošināt labāku konkurences starp atjaunīgajiem enerģijas ražotājiem un konvencionālās enerģijas ražotājiem. Uh, Mums eh, nevajadzētu darīt tā, lai patērētāji par to maksā. Ir jānodrošina orientācija uz tirku un jāizvairās no tirgus izkropļojumiem. Ir jānodrošina, lai uh, patērētāji arī reaģētu uz piegādes situāciju un lai tie noteiktu uh, tādu kapacitāti, kas ir mazāk dārga uh, augsta patēriņa laikā. Noslēgumā uh, Mums ir jābūt arī daudz ciešākai tirgus integrācijai, tā skaitā arī reģionālā līmenī. Un tas ir jādara jau sistēma operātoru līmenī. Tikai šādā veidā mēs panāksim eiropeisku tīklu. Tam ir jānotiek jau regulātoru līmenī, tieši tāpēc mums ir jāstiprina pilnvaras un kapacitātes. Tas viss ir jādara ar politikas lēmumu pieņemšanu, jo īpaši nodrošinot piegādes drošumu. Te es gribu pieskarties kapacitātes mehānismiem. Dažas dalībvalstis uzskata, ka tie ir vajadzīgi, lai nodrošinātu piegādes drošumu. Mūsu ziņa dalībvalstīm šajā jautājumā ir skaidra. Šāds mehānisms nav akceptējams, ja mērķis ir vienkārši sekt zaudējumus. Tos var attaisnot tikai tad, ja ir konstatējama objektīva problēma vai uh, ir ražošanas kapacitātes trūkums. Šajos gadījumos ir jāizvērtē problēma Un risinājums nevar būt tikai tīri nacionāls, tam ir jābūt ne Eiropas risinājumam, vai vismaz reģionālam risinājumam. Mūsu priekšlikumi vēlas, lai iekšējais tirgus būtu centrālajā vietā. E, importa tirgus sistēmas uzbūvēja ir jāļauj atjaunīgajiem attīstīties, un e, tirgu savukārt noteiks paši patērētāji. Un tagad par otru paziņojumu, par jaunu e, plānu patērētājiem. Uh, Digitālais progress piedāvā patērētājiem jaunas iespējas un piešķir tiem lielākas pilnvaras enerģijas patēriņā. Miljoniem mājsaimniecība Eiropā a, paļaujas uz a, gadsimtu vecu analogo skaitītāju sistēmu. Digitālajā laikā mēs varētu a, kontrolēt mūsu reāla laika patēriņu. Šādā veidā mēs varētu nodrošināt labāku pieeju informācijai un radīt arī uzņēmē darbības iespējas. Patērētājiem ir jāpiešķir eh, jauna izvēle, un šai izvēlei jānāk tiem par labu. Mums ir arī jāatsakās no vecajām skaitītāju sistēmām Eiropā, jāsadarbojas ar nacionālajiem regulātoriem, lai ikvienam Eiropas Savienības patērētājiem būtu piekļuve uh, certificētai uh, cēnu salīdzināšanas ierīcei. Tāpat arī ir jāparedz dinamiskas cenas līgumi, kas ļautu patērētājiem ietaupīt apmēram 30% no uh, rēķina summas. Mēs eh, dosim arī stimulus tiem pilsoņiem, kas jau ir gājuši tālāk un paši ražo daļu no savas enerģijas. Šādā veidā mēs eh, palīdzēsim šiem patērētājiem, kas nevar savu sarašoto enerģiju nodot atpakaļ tīklā. Un dažkārt eh, viņi pat to var darīt, bet cena ir ļoti zema. Šādā veidā mēs varēsim atrisināt šīs problēmas. Galvenā ziņa ir tāda, ka mums ir jānodrošina, lai šī enerģija tiktu iekļauta sistēmā un lai tas tiktu darīts rentablī. Šie paziņojumi ir mēģinājums sniegt atbildes uz uh, vissvarīgākajiem izaicinājumiem, ar kādiem šodien saskaramies. Šīs atbildes parādīsies arī konkrētos likumdošanas priekšlikumos uh, šī gada otrajā daļā. Esmu pārliecināts, ka šī komiteja rīkosies aktīvi un es labprāt uzsākšu jums ar aktīvu dialogu tuvākajos mēnešos. Godāmā kolēģi, esmu tagad pieskāries galvenajiem elementiem attiecībā šiem diviem paziņojumiem, un tagad es pieskaršos ETS pārskatīšanai un uh, enerģētikas direktīvai. Šie ir divi pirmie likumdošanas priekšlikumi, ko gatavo šī komiteja klimata pārmaiņu un enerģētikas jomā. Uh, Vispirms par Eiropas emisiju tirdzniecības sistēmas modernizāciju. Priekšlikums, ko mēs šodien prezentējam, ir atbilde uz strateģiskajām vadlīnijām, kas tika dotas padomē pagājušā gada oktobrī. Mazāk nekā pirms deviņiem mēnešiem Eiropas Savienības līderi vienojās par gāzes izmešu samazināšanu par vismaz 40% līdz 2030. gadam, un 43% no šīs samazinājuma ir jānodod emisiju tirdzniecības sistēmā. Eh, šī ETS sistēma darbojās pagātnē. Pašlaik mums ir jānodrošina, lai tā būtu spēcīgāka un labākā. Tā kā es atrodos Rūpniecības komitejā, gribētu likt uzsveru uz galvenajiem priekšlikuma aspektiem, un tiem ir ievērojami ietekme uz Eiropas uzņēmumiem. Es šeit atsaucos uz labāku eh, odekļa noplūdes aizsardzību un arī uz eh, tehnoloģiskajiem meķrādītājiem. Es sākšu ar ogrekļa noplūdes aizsardzību. Man sākuma punkts ir tāds, ka Dažos sektoros pastāv risks, ka tie varētu zaudēt konkurētspēju globālā līmenī. Lai eh, varētu nodrošināt vajadzīgos oglekļa noplūdes eh, noteikumus, mēs uh, gribam pārskatīt pašreizēju likumdošanu. Taču ir skaidri jānorāda, ka oglekļa noplūdes nosacījumi attiecas uz pagājušā uh, gada padomas secinājumiem. Tie mums ļauj no vienas puses saglabāt piešķīrumu uh, īpatsvaru, un no otras puses tas ļauj mums pārskatīt uh, piešķīrumu skaitu par 2,2%, ņemot vērā pašreizējos 1,47%. Tas nozīmē, ka būs mazāk piešķīrumu par brīvu. Tieši tāpēc mums vajadzētu nodrošināt, lai šie trīs piešķīrumi nāktu par labu tiem, kam tie ir visvairāk vajadzīgi. Protams, daži teiks, ka uh, iespējams varēs izvēlēties, kuri no secinājumiem ir piemērotākie. Tā nebūs, gluži pretēji. Es domāju, ka Eiropas Savienības līderu panāktā vienošanās ir ļoti delikāts līdzsvars, un mums ir vajadzīga tālāka vienošanās, ja mēs nevēlamies sagraut kopējo pieju. Tieši šādā garā, un ņemot vērā to, ka piešķīrums skaits ir mazs, mans priekšlikums būtu padarīt to visu mērķiecīgāku. Lai to izdarītu, mums ir vajadzīga labāka sistēma, lai atjaunotu tehnoloģiskos mērķrādītājus. Un brīvo piešķīrumu sistēmai ir jāatbilst industrijas panāktajiem tehnoloģiskiem progresam, lai novatoriskākie uzņēmumi gūtu pārsvaru. Tāpat mums ir jānodrošina, lai tiktu uh, noteikta ciešāka saskaņa starp mūsu rūpniecības rezultātiem. Tieši to mums lūdza rūpniecības pārstāvie. Mums ir arī jāpievēršas tām nozarēm, kas visvairāk izjūt spiedienu no konkurentiem pasaules līmenī. Tāpat arī mums ir jāpastērā šī sistēma dinamiskākā. Tieši tāpēc es uzskatu, ka vajadzētu modernizēt mērķi radītājus un ražošanas līmeņus un vajadzētu iekļaut jaunu rezervi, apmēram 400 miljoniem papildu piešķīrumu, tā lai mēs varētu atbalstīt tos uzņēmumus, kas palielina ražošanu. Pateicoties šiem elementiem, eh, šīs nozares, kas saskarsies ar oglekļa noplūdi, eh, varēs arī tikt atbalstītas. Tātad vienkāršāk izsakoties, ja mēs nebūtu iekļaujušies trīs elementus, tad mums nebūtu bijis pietiekami daudz eh, piešķīrumu par brīvu. Uh, un to visu vajadzētu samazināt par apmēram 35% 2030. gadā. Kolēģi, e, tagad šie priekšlikumi par ETS mani noved pie kādas citas jomas, kas ir ļoti būtiska, lai atteiktos no oglekļa mūsu ekonomikā. Tātad te ir runa par zemu oglekļa novatoriskām idejām. Mēs gribam palielināt finansējumu e, elektrības ražošanas nozarē, lai uh, varētu stāties pretī tehnoloģiskiem izaicinājumiem. Ir jāparedz eh, fonds eh, novatoriskiem uh, risinājumiem. 50 miljonu piešķīrumi, ko parlaments pieprasīja šiem uh, mērķiem, arī tiks pievienoti. Līdz ar to, to, to tie būs 450 miljoni piešķīrumu. Mēs arī vēlamies nodrošināt mērķiecīgu atbalstu uh, ar īpašu fondu tā, lai mūsu enerģija atbilst nākotnes prasībām. Šajā priekšlikumā mēs vēlamies arī harmonizētāku un saskaņotāku sistēmu visās dalībvalstīs. Tas arī bija Eiropas parlamenta lūgums, ko es esmu ņēmis vērā. Līdz ar to šis priekšlikums ir daudz saurzamāks attiecībā uz kompensācijām. Kā jūs redzat, tie ir elastīgāki un harmonizētāki noteikumi un arī mērķiecīgāka finansēšana enerģētikas nozares modernizācijai. Šīs dienas priekšlikums ļaus labāk funkcionēt elektrības tirgumu un ļaus mums sasniegt mērķus attiecībā uz CO2 izmešu samazināšanu. Šāda paša principa attiecas arī uz enerģijas uh, um, marķēšanas priekšlikumiem. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Vairāk nekā 85% no mums pārbauda enerģijas marķējumu pirms eh, izdara izvēli attiecībā uz pirkumu. Šādā veidā patērētāji var ietaupīt apmēram 465 eiro eh, gadā un rada arī papildu ienākumus uzņēmumiem. Eh, šīs dienas priekšlikums par enerģijas marķējumu varētu ļaut ietaupīt vēl papildu 50 eiro gadā un varētu sniegt vēl papildus ienākumus uzņēmumiem un ļautu mums ietaupīt tik daudz enerģijas, cik eh, katru gadu patērē Baltijas valstis. Bet eh, mums ir jānodrošina, lai šis novatoriskums izdotos. 2010. gadā eh, tika palielināts diapazons tā, lai varētu izmantot jaunas energoefektīvas tehnoloģijas. Tehnoloģijas ir virzījušās uz priekšu vēl straujāk, un tāpēc Eh, Tad, kad eh, patērētāji iegādājas A plus eh, trauku matkājumā mašīnu, viņi domā, ka tā ir efektīva mašīna, kaut gan īstenībā tā nemaz nav tik efektīva. Līdz ar to šis plus var kļūt par mīnusu patērētājiem. Tagad mēs vēlamies vienkārši ieviest tādu sistēmu, kas neļautu patērētājiem apmulst. Mēs iesakām trīs lietas. Pirmkārt, neviens no pašreizējiem produktiem nedrīkst tikt izslēgts. Otrakārt, tiklīdz kāds konkrēts produkts tiek pārstrādāts, šis marķējums ir arī jāpārstrādā un jāuzsāk jauna marķēšana. Un treškārt, šie elektroniskie marķējumi tiks izmantoti papildus fiziskiem marķējumiem. Ir jāpanāk, lai marķēšana arī tiktu īstenota. Neatbilstība pašlaik neļāja mums izmantot 10% no, ener no enerģijas ietaupījumiem. Mēs iesakām arī digitālo ražojumu databāzi, kas ļauta mums pārbaudīt atbilstību eh, šai informācijai un ļautu arī to izmantot eh, dalībvalstu varas iestādēm. Mums ir jādara viss, lai informētu patērētājus, jo tieši šādā veidā viņi var izdarīt pareizo izvēli. Godāmie deputāti, šīs dienas priekšlikumi nodrošina platformu energopatērētājiem, lai viņus nevadītu tirgus, bet lai viņi paši varētu sevi vadīt. Mums ir jādomā par zema oglekļa ekonomiku Eiropā un nākotnē. Mums ir jāsaprot, ka citādi mēs nevarēsim uh, konkurēt, mēs tikai šādā veidā varēsim samazināt rēķinus un radīt uh, ilgspējīgu nākotni mūsu paudzēm. Lai to izdarītu, mums ir jāsadarbojas gan institūciju, gan visu iesaistīto pušu vidū. Es saprotu, ka debates būs izaicinošas, taču šos izaicinājumus mēs varam pārvarēt ar citīgu darbu un atvērtu prātu. Es eh, aicinu jūs uz atbalstu, lai mēs varētu šīs reformas ieviest. Paldies, priekšādātāji. Komisāri. Jā, liels paldies, komisāra kungs, par jūsu prezentāciju. Uh, three, three proposals. Jā, tātad uh, trīs uh, galvenie projekti vasaras paketē. Mūsu komitejas. Uh, ziņā tie ir ārkārtīgi būtiski izšķiroši jautājumi gan eh, rūpniecības lieliem uzņēmumiem, gan arī MVU. Tagad eh, politisko grupu vārdā runās eh, kolēģis Krišjāns Kariņš no Tautas partijas. Thank you very much. Uh, Paldies, komisāra kungs. Ir šeit uh, daudz jaunu teksta, lai to visu parunātu tik īsā laikā, kas mums paredzēts šajā sanāksmē. Gribētu runāt par vienu aspektu, ko jūs runājāt, par maķēšanu un par pārvaldību. Mēs runājām par enerģijas tirgus struktūru, dizainu. Viens no sarežģījumiem, kā to saprotu, ir pārobežu tirzniecība. No nu, vienas puses, protams, mums ir fiziski ierobežojumi, mums nav pietiekami daudz eh, pārvades līniju ar pietiekami lielu kapacitāti starp visām dalībvalstīm. Dažā vietā tas ir labāk, dažā vietā tas ir sliktāk, bet eh, pat tad, ja situācija ir labāka, mums tomēr ir sarežģījuma piekļuvēja kapacitātēm. Tātad šī pārvades sistēma ir tāda, ka uh, operāciju, kas, eh, piemēram, piedāvā piekļuvi, piemēram, eh, ir sarežģīti eh, darba laikā, kad tirko tieši vairāk kaut ko vajag. Gribētu jautāt, kā jūs vēlaties stiprināt aģentūru un enerģijas regulātorus, lai dotu viņiem vairāk iespējas gan runā par visu tirgu, gan arī mazumtirdzniecības līmenī, kā varētu uzlabot uh, nacionāla regulātora darbu. Es domāju, tas ļoti svarīgi. Regulātora loma ir stiprināt Eiropas līmenī, bet ir šīs pārobežu problēmas, mēs tās zinām. Un tās tomēr pastāv pat tad, ja šī sasāst ir nodrošināta. Jā, paldies, uh, divas minūtes. Sociāls un demokrātu vārdā eh, kolēģis Danika. Jā. Vai, vai, tagad vairētos runāt par eh, šīm trim pakotnēm. Par jūsu projektu ieviešanu mēs eh, šeit raukāmies uz krīzi gan individuāliem patērētājiem, gan arī rūpniecības uzņēmumiem. Tātad Šie trīs projekti, tos uh, vajadzētu arī atbalstīt ar ietekmes izvērtējumu sastādīšanu. Tā kā šie dokumenti būs mūsu komitē, mēs vēlētos arī saņemt ietekmes izvērtējumu dokumentus. Jā, un uh, problēmas, kas notikušas pagātnē, lai tās nenotiktu atkal. Tātad, ja ir ietekme, kāda ir ietekme? Jūs zināt, ka Mēs vēlamies būt eh, labi informēti, un pat, ja komiteja, ja notiks eh, diskusijas Envi komitejā, tad eh, vajadzētu nodrošināt tādu pieņemību. Itra komitejā mēs vēlamies zināt, kādi ir šie izraisītāji, kā, kā, lai varētu pieņemt pareizus lēmumus. Tātad mēs vēlamies, lai tiks nodrošināta informācija arī nākotnē. Par maķēšanas uh, projektu. Tā ir jauna sistēma. Tātad šis eh, E++ un, uh, ja, piemēram, kāds ir nopircis ar A++ ledus skapi, tad vajadzētu šo maķējumu nodrošināt, vai tur ir ietekmes novērtējums un ko tas pasaka kādi ir tā rezultāti. Es domāju, ka par patērētāju aizsardzību vajadzētu rīkoties ļoti piesardzīgi. Nevajadzētu būt tā, ka no nu, tā visa beigās iznāk tikai enerģētikas iz, trūkuma izraisīta nabadzība. Patērētāju skaits Eiropā ir ļoti liels, mums visiem vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem un uh, lūdzu komisāru kungs. Šī MSR informācija netika ņemta vērā, un mūsu politiskā grupa to ne, nepieņēmis, ja nebūs šī ietekmes izvērtējuma. Jā, Mareks Klubačīgs, liels paldies priekšādētāji. Komisijas jaunie, jaunais eh, projekts, jaunie priekšlikumi, kas ir izstrādāti. Attiecībā uz to ir jāsaka, ir vienkārši vajadzīgs daudz vairāk laika, lai pārbaudītu šos priekšlikumus, ir īpaši jautājums par marķējumu un eh, enerģijas eh, patēriņa samazināšanu, ietaupīšanu, tas ir vairāk eh, jāpārbauda, un tas viss varētu virzīties tādā bīstamā virzienā, proti, kā emisijas enerģijas absorbējušai ķīmijas rūpniecībai tiks samazinātas. Jā, bet tas ir tāds acīm redzams piemērs, kā darba tirgus varētu tikt skārts un ietekmēts mums visiem ir jāraugās, lai enerģijas intensīvajās jomās, lai tās paliks tomēr konkurētspējīgas. Es nedomāju, ka tie drošības mehānismi, par kuriem jūs runājāt, patiešām nozīmētu aizsardzību pret eh, CO2 noplūdu Eiropā. Pastāv risks, ka ražošana samazināsies, ka zudumā ies darba vietas, piemēram, smagajā rūpniecībā. Mēs vēlamies tādēļ īpaši to norādīt. Un tādēļ mums ir vajadzīgs vairāk laika, lai analizētu šo tematu. Tad jūs, komisāra kungs, runājāt arī vēl par vienu aspektu. Ka ir jānodrošina stabila enerģijas piegāde Kā komisija saskata jauno vienošanos starp Gazprom un uh, dažām, dažiem Eiropas uzņēmumiem Nord Stream projektu ietveros? Tas ir samazinājums uz 100 miljārdiem kubikmetru. Tie ir 50%, 50% izmaiņa un mēs labprāt zinātu, kāds ir jūsu vērtējums par šo jautājumu. Tas var būt arī, tas varētu nozīmēt risku dalību valstīm. Tie var būt riskanti bīstami līgumi, ko noslēdz dalību valstis. Es, piemēram, šeit eh, domāju par kādu Austrijas uzņēmumu. Jā, paldies, un tas tiek pārtrauks. Frederiks Federlē, Aldis vārdā. So much, Mr. Chair. Paldies priekšādātā, paldies arī komisārām par eh, jūsu ievadrunu. Vispirms eh, šajā komitejā es gribētu teikt, ka mums ir priekšā ļoti nozīmīgs uzdevums. Pēdējo reizi, kad mēs apspriedāmies ar šiem MSR jautājumiem, tā bija pilnīgi izgāšanās. Un tas nav labi Eiropas rūpniekiem, jo mēs vēlamies eh, zināmas rūpnieciskas perspektīvas. Ja mēs eh, nenodrošināsim skaidras ziņas no šīs komitejas, un ja mēs nepri, nepieprasīsim 25. pānta procedūru, 55. panta procedūru, tad uh, mums ir jāsaprot, ka mēs uzņemamies ļoti lielu atbildību. Bet, uh, komisāra kungs, es domāju, ka tas, ko jūs šodien iesakāt, ir uh, ļoti labs priekšlikums, jo mums patiešām ir jāliek uzsvers uz patērētājiem. Šādā veidā mēs varētu nodrošināt pārmaiņas, tas ir tāds labs solis uz priekšu. Esmu par novatoriskumu fondu. Es domāju, ka ļoti labi arī, ka jūs šeit eh, izturoties striktāk attiecībā uz oglekļa noplūdi. Mums jo īpaši ir jādomā arī par mēķrādītāju sistēmu, kas ir radījusi problēmas eh, rūp, Eiropas rūpniekiem. Mani uztrauc eh, šie papildu piešķīrumi Austrum Eiropai. Tas radīs ļoti liels izkropļojums elektrības tirgū. Šorīt runājām par eh, enerģētikas savienību, par elektrības cenām, un tagad pēkšņi mēs piešķirsim zemākas elektrības cenas dažām Eiropas Savienības daļām, kamēr citur cenas būs augstākas. Piemēram, Polijai būs daudz papildu piešķīrumu, ne, daudz vairāk nekā citām valstīm, un tas, protams, samazinās polijā elektrības cenas, bet ne jau tāpēc, ka viņiem būtu labi funkcionējoši elektrības tirgus, kas patiešām nodrošina zemes cenas. Līdz ar to tiks izdarīts spiediens uz Nordpūlu uh, zonas elektrības cenām. Nākamais ir ambīcija līmenis. Šīs ambīcijas varēja būt augstākas, bet konkrētiem skaitļiem. Man arī uztrauc uh, šie ieņēmumi no izsolēm, kā tie tiek izmantoti dalībvalstīs Ideja bija tāda, ka nauda, kas eh, tiek iegūta, varētu nodrošināt eh, izēju no oglekļa ekonomikas. Vai tas tiešām tiek darīts? Zviedrijā mēs pārdevām papildu piešķīrumus un eh, izmantojām valdības parāda nomaksai. To mēs izdarījām ar naudu. Mums vajadzētu būt striktākiem, vajadzētu tiešām panākt, lai šī nauda tiek izmantot paredzētajiem mērķiem. Pēdējais kompensācijas attiecībā uz elektrības sekundāro ietekmi. Vajadzētu nodrošināt, lai šī kompensācija būtu vienlīdzīga visās valstīs. Mēs zinām, ka Vācijā ir simtprocentīga valsts kompensācija, bet citās valstīs vispār nav kompensācijas. Tas rada izkropļums iekšējā tirgu. Paldies! Paldies. Uh, thank you, Commissioner. Paldies, jā, paldies, komisāra kungs. Jums ir taisnība, proti, ka maķēģums ir jāmaina šie plusi, tas tur jābūt pareizai informācijai. Mums vajadzētu atgriezties eh, pie tirgus pāraudzības mehānisma. Jūsu pakete par tirgus eh, struktūru, dizainu. Jā, tā ir laba pieeja šeit izvirziet patērētāju centrā ar modernām tehnoloģijām. Jūsu tirgus uh, struktūra dizaina dokuments ir labs. Eh, Tirkus tiek sagatavots atjaunojumu enerģijām, vēja enerģija un eh, vairāk eh, iespēja būtu jāpiešķir. Tas ir tieši tas, kas ir jādara. Tātad patērētājs jāatgriež centrā. Pirmo reizi, manuprāt, komisijā jūs esat atzinuši, ka jūsu problēma ir pārāk liela kapacitāte, nevis kapacitātes trūkums. 13. lapusē jums, jūs esat snieguši ļoti labu analīzi par pārliek lielas kapacitātes problēmu. Ir tikai viens aspekts, kas ir trūkst vēl tirkus e, dizainā. Ja es e, lieku uz sava sliekšņa, lieveņa, mākslīgā materiāla ietvarus, tad es esmu daļa kā no tāda noslūko, noslūkojuma līdz pat eh, šo materiālu likvidēšanai. Ja tiek ārzonās uzliktas vēja turbīnas, tad vairākus simtus miljonus vajag eh, sagatavot eh, jau, jau sniegt no, no sākuma garantiju dēļ. Savukārt paņemsim atomu spēkstaciju, kur tas tā nav, un neviens neuzņemas uh, šos maksājumus. Grieķijā ir tā, ka atomu spēkstaciju eh, īpašniekiem nav pietiekami daudz naudas, lai šīs eh, atomu spēkstacijas likvidētu. Komisārs Ettingers pēc Fukušumas teica, ka mēs Eiropā nerīkosimies kā Tepko. Tepko ir bankrotējis. Un eh, tie ir Japānas iedzīvotāji, kas uh, maksā par šo 100 miljārdu katastrofu. Mums nav nekāda garantija par šīm uh, atomspēkstacijām. Jā, un faktiski šeit pastāv pilnīgs aklums par šo situāciju. Iedodam man vēl lūdzu jāiz runā 30 sekundes. Fedriks arī to pieminēja. Jūs uh, darāt tā, ka jūs piešķirat uh, polijai papildus piešķīrums 30 miljārdus uzņēmumiem. Jūs palīdzat polijas iedzīvotājiem atjaunot enerģijas eh, tīklu sistēmu. Tātad Polijā ir augstākas eh, cenas nekā Vācijā, nekā Skandināvijā. Tātad ir eh, rūpniecības noplūde uz, no, no Polijas, bet ne jau uz Ameriku, bet uz Vāciju un Skandināviju. Vācija un Skandināvija un Francija, tām ir zemākas elektrības eh, cenas, ne jau eh, eh, arī tādēļ, ka viņi ir viens ar otru ir sasaistīti. Jā, tagad gojas vārdā nākamais runātājs. Paldies! Paldies, priekšstādātāja kungs, komisāra kungs. Es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi risināt šos savus jautājumus. Jūs teicāt, ka nozīmīgi ir, lai patērētājs būtu mūsu centienu prioritārais punkts, un jūs runājat par to, ka ir nepieciešams veikt dziļas reformas, taču tam ir nepieciešams pārvarēt uh, elektroenerģijas tīklu izolētību, un infrastruktūra ir ļoti nozīmīga, un ir jāizsaka priekšlikumi par šiem jautājumiem, lai tiešām uh, varētu salīdzināt uh, priekšlikums un lai visi būtu pieslēgti elektroenerģijas uh, tirgumu. Tāpat uh, ir jā. Uh, cīnās pret uh, dārdzību, enerģija jākļūst lētākai, elektroenerģija jākļūst lētākai, tas uh, ir attiecināms uz uh, MVU un arī m, mm, patērētājiem, kas nav bagāti. Kad Kiprā biju enerģijas ministrs, mēs aizsākām projektu kur ietvaros strādājām ar atjaunīgām enerģijām un izveidojām sistēmu, kas ļāva enerģiju padarīt lētāku, elektroenerģiju padarīt lētāku. Tādēļ gribu zināt, kādi pasākumi ir plānoti šai virzienā, lai atvieglotu mājasaimniecību situāciju. Komisija pārstāv tādu viedokli, ka ir pareizi, piemēram, tādām valstīm kā Kipra, uh, kas ir nodalīts no lielajiem elektroenerģijas tirgiem, nesniegt tādu īpašu atbalstu. Nākamais um, savienojumi, piemēram, Izraela, Grieķija, par to tiek uh, runāts uh, un uh, tas tiek plānots par tādā kontekstā, ka tas ir projekts, kas nāktu visiem par labu. Jā, protams, tas ir nozīmīgi, lai enerģija kļūtu lētāka, taču no otras puses tāda valsts kā Kipra, tai būtu jātiek piesaistītam tīkliem. Cik tālu komisija atbalsta šādus punktus? Tagad Kapelkundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies komisāra Kaņetes kungs par to, ka prezentējāt visu šo kopējo pakotni. Es bijusi ļoti iepriecināta, ka patērētājiem tiešām jūs esat šo atzinību uh, snieguši gan izstrādājot direktoru, gan šo patērēniem pa, uh, pateicīgo dokumentu kopumu, um, lai samazinātu cenas. Par digitalizāciju es domāju, ka ir nozīmīgi uh, ieviests viedos um, skaitītājs. Es esmu no Vīnas un mēs esam jau mm, sākuši uh, pieredzi, viedie skaitītāji tos labi uztver cilvēki. Es domāju, ka tas ļoti pozitīvs solis. Nozīmīgi ir, lai elektroenerģijas tirgus dizains būtu ļoti veiksmīgs. Tās ir veicināšanas sistēmas attiecībā uz makropolitisko energo balanses tirdzniecību un tāpat arī daudzās citās jomās. Jūs arī runājat par to, ka tirgus kapacitāte ir, ir liels jautājums un šādi var tikt veidot tikai tad, lai sabalansētu patēriņu, nevis lai novērst lielos zaudējumus. Kā jūs to sasniegsiet? Un vēl pārobežu kontekstā par pārobežu um, enerģijas uh, plūsmām. No Austrijas uh, viedokļa Vācijas Austrijas uh, cenas zona, kas bija labākais piemērs uh, starp savienojumiem, tas um, tiek apšaudīts kā projekts. Vai jūs vēl uh, atbalstat uh, to kopā ar ES aģentūru, ja mēs runājam par Austrijas, Vācijas uh, energozonu, kas labi darbojas un kas tagad ir uh, jāatceļ. Kā jūs iedomājaties enerģētisko savienību, ja nav tādu kopēju cenu un ja šis sadalījums tiek veikts un ja pagātnē tā nav bijis labākā praksa, kādēļ tad tiek atsāts kas tāds, kas labi darbojas un par ETS reformu. Pagājušajā nedēļā Strasbūrā pieņēma lēmumu par tirgus stabilitātes rezervi. Es jau teicu, ka tas nav iedomājams bez carbon leakage. Jūs gribat 2,2% samazinājumu panākt, izsniedzot brīvus pieejams certifikātus un kā jūs veicināt reintelizācijas grādu līdz 2020. gadam 20% apmērā, kā jūs to gribat nodrošināt. Paldies! Tagad uh, tie bija runātāji, kas izteicās politisko grupu vārdā. Lūkšu uh, komisāru kungu dot atbildes un piezīmes par šiem jautājumiem. Paldies! Vispirms uh, tādas uh, sākotnējas komentārs visiem. Kad mēs uh, gatavojām savu priekšlikumu par emisiju tirzniecības schēmu, galvenokārt, mēs pieņēmām lēmumu uh, ļoti rūpīgi sekot līdzi 2013. gada oktobra padomes secinājumiem. Šī bija ļoti līdzsvarota pakotne, arī ļoti sarežģīta, un vajadzēja panākt, lai visi akceptētu uh, tādus ambiciozus klimata um, mērķus. Nevajadzētu būt tā, ka viena valsts kaut ko iegūtu vairāk, tātad uh, šis lēmums bija līdzsvarots. Komisija vēlējās pieturēties pie šīs pakotnes un sagatavot uh, pēc iespējas labāk sagatavot priekšlikumu, balstoties uz pakotni. Šajā pakotnē bija ļoti skaidra norāde, ka piešķīrumu sadalījums starp izsolēm un piešķīrumiem par brīvu rūpniecībai eh, šo līdzsvaru nevajadzētu izjaukt un tie ir 57% izsolēm un pārējais rūpniecībai. Tas ir sākuma punkts. Pēc tam otrs punkts ir tas, ka padomē viņi pieņēma lēmumu, ka, lai samazinātu par 43% ETS, jo ETS šeit nav runa par 40%, bet par 43%. Tātad piešķīruma skaits katru gadu ir jāsamazina par 2,2%. Man nav šeit pieņa, pieejami skaitļi, bet tie ir 500 miljoni, jeb 48 miljoni gadā. Katru gadu mēs samazinām piešķīrumus par 48 miljoniem gadā. Periodā no 2001. līdz 2030. gadam tie būs 556 miljonu piešķīru samazinājums. Tas nozīmē, ka esam ievērojami samazinājuši izmis, izmešus un uh, piešķīrumu ir par 500 miljoniem mazāk. Mums ir jāatrisina arī oglekļa noplūdes problēma. Esam mēģinājuši sagatavot tādu godīgu līdzsvarotu priekšlikumu, un tas bija ļoti sarežģīti. Ņemot vērā šos skaitļus, ja mēs būtu palikuši pie parastās situācijas, tad ik viena rūpniecības nozare saskartos ar samazinājuma faktoru 35% apmērā. Ko mēs īsti esam izdarījuši, lai sagatavotu schēmu, kas um, liktu uzsvaru uz uh, ražošanas modernizāciju un tā tālāk? Mēs esam mēģinājuši izvairīties no šiem faktoriem, jo īpaši, ja runa par tiem, kas uh, rai, izraisa vislielāko oglekļa noplūdi. Tātad šīs uzdevums ir ārkārtīgi komplicēts. Šai komitejai es gribu piedāvāt eh, sadarbību. Es pats sniegšu atbalstu un arī mans kabinets vēlas sadarboties, lai mēs varētu piešķirt pēc iespējas vairāk informācijas. Pēc eh, ietekmes izvērtējuma visa informācija tiks nodota komitejas locekļiem, lai jūs atzītu šīs grūtības. Ja mēs pieskaramies eh, kādai šī pūžļa daļai, visas pārējās daļiņas sāk kustēties. Es gribētu visiem komitejas dalībniekiem izskaidrot šīs problēmas, un komisija arī labprāt uzklausīs komitejas priekšlikumus. Es varu jums apgalvot, ka esam ieguldījuši ļoti daudz laika, lai pieņemtu lēmumu par šo mehānismu. Un lai mēs ņemtu vērā šo ietvaru, ko ir noteikusi padome. Ja mēs pieturamies pie šī ietvara, kas bija tāda ļoti delikāta vienošanās, kas tika panākta pēdējā brīdī, un komitejas priekšēdētājs zina, ka pašā pēdējā brīdī ir grūti pieņemt tādu sarešķītu vienošanos. Krišāns, jā, protams, mums ir problēmas ar uh, PSO sadarbību. Mums ir vajadzīga infrastruktūra, mums ir vajadzīgas uh, elektropārvedes līnijas, arī starpsavienojumi, un uh, tāpat ir vajadzīgs darbs pievienojami gāzei, ir jānodrošina arī reģionāla sadarbība, jo pretējā gadījumā šis eh, tīkls nebūs eiropeisks tīkls. Protams, ir arī tādas brīvprātīgas eh, iniciatīvas, ko veicina PSO, un ir arī sistēma darbības eh, tīkli. Mēs strādāsim komitoloģijā. Mēs vēlamies nodrošināt reģi reģionālu pieju un runāsim arī par Uh, visu iniciatīvu koordināciju kontinentā. Mēģināsim atrasināt šo problēmu, jo tie ir ļoti nozīmīgi soļi, pēc kuriem sekos tālākā uh, sistēmu darbības koordinācija un integrācija. Ja mēs to nedarīsim, tad atjaunīgo enerģiju nevarēs integrēt tīklā. Tas mums ir jāizcerā. Konsultācija paziņojums uh, par šo iniciatīvu un arī tirgus struktūra ļaus mums labāk virzīt uz priekšu šo iniciatīvu. Mēs sagatavosim likumdošanas priekšlikumus jau nākamgad, mēģinot risināt šīs problēmas. Nākamais par apcert. Ir skaidrs, ka, ja mēs vēlamies labi funkcionējošu iekšējo tirgu, tad atcer ir jāspēlē ļoti nozīmīga loma. Atcer ir jākontrolē vairumtirdzniecības elektrības tirgi, ir jāatklāj ļaunprātīga tirgus izmantošana. Es nesen skatījos, kā cilvēki pārbauda un mēģina atklāt šādus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus. Tas ir ļoti interesanti, un tieši tāpēc mums ir vajadzīgi papildu resursi. Esam sagatavojuši priekšlikumu atcer personāla palielināšanai 2016. gada budžetā. Nu, nezinu, ko izlēms uh, kopa lēmumu pieņēmēji. Mums ir jānodrošina arī pie elektrības starplosmām. Nemets kungs, mēs sniegsim visu vajadzīgo informāciju par ietekmes izvērtējumu. Par katru priekšlikumu tiks sagatavot ietekmes izvērtējumi. Šī komiteja ietekmes izvērtējums uztver ļoti nopietni. Attiecībā uz ETS priekšlikumu ietekmes izvērtējumu bija ļoti grūti sagatavot, sākumā bija problēmas, vajadzēja iesniegt papildu skaidrojumus, viss bija komplicēti. Bet, ja mēs paskatāmies uz šiem datiem, tad visi skaitļi ir sagatavoti. Mums ir jāsaprot, kā mēs varētu integrēt patērētājus, kas ražo paši savu elektrību, kā viņus varētu iekļaut tīklā. Dalība valstis rīkojas atšķirīgi. Dažas aizliedz šāda veida pārdošanu, citas saskars ar grūtībām. Tas nozīmē, ka Mums ir ārkārtīgi daudz modeļu Eiropā, kā tiek risināta šī problēma. Grabačka kungs. Ķīmijas industrija un oglekļa noplūde. Tā tiks iekļauta starp 50 nozarēm, kurām ir e, simtprocentīgi par brīvo šie piešķīrumi. Mēs ņemsim vērā energointensitātes faktorus un noteikti, ka šī industrija tiks iekļauta. Par Nord Stream komisijai šeit ir ļoti skaidrs viedoklis. No gāzes piegādes drošuma aspekta mums uh, vissvarīgākais ir dienvidu koridors. Tad, tad te ir runa par Azerbaidžānu, kas nav Krievija, tāpat arī mums ir pievienojums Turkmenistānai un tālāk Irānai. Nākotnē mums varētu būt pievienojums Irānas tīklām. Un tad arī situācija būs atšķirīga. Bet Nord Stream ir savādāka lieta. Te ir runa par privātā sektora vienošanos. Un šeit komisijas nostāja ir skaidra. Mēs vēlamies, lai gāze nāktu no Ukrainas. Un ja viņi vēlas būvēt Nord Stream, tad mēs nevaram to novērst, bet ja viņi to darīs, tad viņiem ir jāievēro trešā enerģētikas pakotne, arī valsts iepirkuma noteikumi un visi pārējie noteikumi, kas ir spēkā Eiropas Savienībā. Mums pats svarīgākais ir daudzveidot piekādi. Un eh, Te, šeit mēs atbalstām dienvidu koridoru un dažādas citas infrastruktūras projektus. Horvātijā sadarbojamies ar Citsek, kur izbūvējam dažādus starpsavienojumus, lai nodrošinātu gāzes piegādes eh, centrālajai un dienvidu Eiropai. Šeit mums ir pašiem sava stratēģija. Gazprom un Krieviem ir cita stratēģija. Mēs pieturamies pie piegādes drošuma viedokļa, un tieši tāpēc arī mums ir šāda gāzes stratēģija. Fedēlis kungs. Viņš runāja par novatoriskumu fondu un vai nevarētu rasties izkropļojumi tirgū. Tātad te ir runa par 2% no 57 piešķīrumiem, kas ir jānodot izsolē. Būs 310 miljoni piešķīrumu. Tie būs apmēram 7 miljardi eiro pēc vērtības. Mēģināsim nodrošināt, lai tie tiktu izmantoti saskaņā ar uh, principiem, kas eh, ir iekļauti ETS regulā. Protams, šis modernizācijas fonds tika izveidots eh, saskaņā ar oktobra vienošanos. Tas jau tur parādījās. Un mums eh, līdz ar to tas ir jāievēro. Turmes kungs. Viņš minēja, ka Komisijā ir problēmas kopumā, jo īpaši jāpievērš uzmanība kodolenerģijai, Drīz runāsim arī par kodola investīcijām, un šeit mums vajadzēs komisijā arī spriest par to, kā risināt šīs problēmas. Viņš arī runāja par kapacitāti. Problēma ir tāda, ja tiek runāts par kapacitāti un ja tas tiek darīts tikai nacionālā līmenī, tad risinājumu var atrast. Bet, ja tiek izskatīta ražošanas kapacitātes, mm, izskatīts ražošanas kapacitātes adekvātums, plašākā līmenī, tad šeit var parādīties dažādas problēmas. Tur var rasties problēmas arī ar atjaunīgo enerģiju. Līdz ar to e, šajā paziņojumā ir skaidri noteiktas konsultācijas, un konsultācijās ir iekļauti konkrēti jautājumi iesaistītajām pusēm. Šādā veidā mēs varētu risināt kapacitātes problēmu. Pašlaik tiešām mums ir pārmērīgi liela kapacitāte. Uh, Atjaunīgās enerģijas iekļaušana paredz to, ka 2030. gadā vismaz 30% no enerģijas būs atjaunīga. Tad mums ir gāze, mums ir arī lauksainiecības eh, elektrība, mums ir ogļu ģenerēšanas iekārtas un tā tālāk. 50% no mūsu enerģijas nāks no atjaunīgiem avotiem. Tad mums šie atjaunīgie avoti būs jāiekļaut tīklā, Un būs vajadzīgas arī rezerves. Mums ir jādomā, kā to visu atrisināt reģionālā līmenī, varbūt būs vajadzīgi arī kapacitātes maksājumi. Šeit ir svarīgi saprast, ka komisija ir uzsākusi aptauju par kapacitātes maksājumiem 11 valstīs. Mēs gaidīsim šīs eh, izpētes rezultātus pirms mēs nāksim klajā ar kapacitātes maksājumu priekšlikumiem, ja tādi būs vajadzīgi tad mēs arī domāsim, vai tie tiks gatavoti pēc Eiropas modeļa vai kā savādāk. Šis 30 miljardu piešķīrums Polijai. Tā ir vienošanās, kas tika pieņemta Eiropadomē. Ten 10B vai 10C panta izņēmumi, es vairs neatceros šos skaitļus. Bet tas viss tur parādās, arī modernizācijas fonds tur ir iekļauts. Tātad te ir runa par iepriekš pieņemtiem politiskiem lēmumiem. Jūs esat suverēna iestāde, jūs varat izdarīt grozījumus, bet, eh, nu, mums ir jārīkojas saskaņā ar padoms teikto. Esam ievēroši, kā jau teicu sākumā, šo lielo politisko lēmumu. Ja mēs šo delikāto kompromisu izjauktu, tad uh, jebkurš priekšlikums vēlāk padomē izgāstos. Tātad esam izvēlējušies piesardzīgu pieju. Silikjotis kungs runāja par uh, energo nabadzību. Protams, tas mums visiem rēsa bažas. 11% no iedzīvotājiem Eiropas Savienībā saskaras ar lielām grūtībām, mēģinot nodrošināt apkovri savos mājokļos. Komisija skatīs šīs problēmas un domās, kā tās atrisināt. Londonas fórumā ir vairākas iniciatīvas, kā runāt, eh, kā atrisināt šīs lietas. Mums ir jāskatās arī, kas notiek dalībvalstīs. Varbūt mums vajadzētu tālāk attīstīt energoefektivitātes politiku. Skatīsimies, kas notiks nākotnē. Bet jebkurā gadījumā mēs eh, ķersimies klāt eh, šai problēmai. Kapelas kundze runāja par kapacitātes mehānismiem un arī par skaitītājiem. Protams, šo skaitītāju attīstība ir ļoti svarīga, ja mēs vēlamies ņemt vērā patērētāju vajadzības un vēlamies piedāvāt dinamiskas cenas. Dažās ziemeļu valstīs šīs dinamiskās eh, cenas ir ļāvušas samazināt patērētāju rēķinus par vairāk kā 30%. Šī sistēma patiešām darbojas un mēģināsim attīstīt šos mehānismus. Attiecībā uz kapacitātes mehānismiem, ja es teicu, ka enerģijas ražošanas adekvātums ir jāizskata reģionālā līmenī pirms eh, ķersimies klāt kapacitātes mehānismu izveidēji. Priekšādētā kungs eh, šķiet, ka esmu atbildējis uz lielāko daļu no jautājumiem. Ja nē, mēģināšu sniegt atbildes rakstveidā. Paldies, godāmie kolēģi! Mums ir sarakstā 6, 7 deputāti. Es gribētu jūs aicināt runā tikai vienu minūti. Nē, saraksts ir slēgts, es atvainojos. 30 sekundes un 30 sekundes vēl divi kolēģi. Godāmo kolēģi. Deviņi kolēģi sarakstā. Katram viena minūte un pēc tam dosim vārdu komisāram atbildēm un koordinātoru sanāksmē sāksies vēlāk. Vai viss kārtībā? Viena minūte katram. Gristins kundze. Paldies, priekšādātāji. Paldies, komisārkungs. Mums ir jāstrādā kopā, lai izskaustu nabadzības sārgu elektronu debesības sārgu visā Eiropā. Un eh, sociāldemokrātu grupa nāks klajā ar priekšlikumiem par šo jautājumu rudens beigās. Es gribētu norādīt uz tirgus izpēti, ko Lielbritānijā veica konkurences un tirgus iestāde. Un eh, tur parādās, ka miljoniem iedzīvotāju tiek uzlikts pārāk augsts rēķini par um, elektrību. Tāpēc es apsveicu komisijas priekšlikumu par jaunu plānu patērētājiem. Es uzskatu, ka noteikti vajadzētu attīstīt pārslēgšanās mehānismus un vajadzētu nodrošināt, lai patērētāji iesaistās uh, enerģijas tirgu un nosaka paši savu patēriņu. Šeit saskatu pretrunu. Enerģijas savienība paredz ambiciozu vīziju par integrētu Eiropas elektrības sistēmu, bet nav paredzēts Eiropas ietvers lai regulētu vai veicinātu pašpatēriņu. Jūs tam pieskārāties, bet vai jūs varat apstiprināt, ka komisija plāno izveidot Eiropas ietveru pašpatēriņam, un ja tā, tad eh, kad tas tiks darīts? Paldies, Kalasas kundze. Thank you. Paldies. Paldies komisāru kungam par to, ka jūs atnācāt, eh, lai izklāstītu mums šo jautājumu. Elektrības tirgus struktūra atjaunojumās enerģijas jāintegrē tirgu vairāk. Un eh, paziņojumā tur bija runāts par to, ka trūkumi ir jānovērš nākotnes eh, enerģētikas sistēma. Protams, tur ir vairāk elementi, bet viens svarīgs elements ir eh, sasaiste starp vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tirgu, lai aizstāvētu patērētājs. Viens jautājums ir caurskatāmība. Tas, ko mēs esam izdarījuši Igaunijā. Ja ir mums ir dati, kā šīs pārbaudas sistēmas uh, un kā operatori apkopo datus, un patērētāji var redzēt gal galā, kādas ir cenas, un uh, cilvēkam tiek piedāvāts pakalpojums, kas uh, piedāvā labākās elektrības cenas. Un tādā veidā tiek radīta arī konkurence, un tas ir ļoti labi. Pēdējais punkts par kapacitātes mehānismiem. Es domāju, ka uh, ja tas ir attīstīts eh, dalībvalstu līmenī, mums nav patiešām vajadzīga. Un tas ir tā kā pretrunā ar eh, enerģētikas eh, savienības mērķiem. Un mums vajadzētu dalībvalstīm būt dažādiem enerģijas avotiem. Tas vienkārši jautājums. Kāda ir Eiropas pieeja šajiem kapacitātes jautājumiem? Liels paldies! Cienījamie kolēģi, septembrī mēs ielūksim komisāru kungu uz šo, šādu pašu diskusiju. Es saprotu, ka mums nav pietiekami daudz laika dziļām un plašām diskusijām. Un uh, komisāra kungs piekrīt tam, jūs redzat, jā, septembrī būs vēl iespēja Tā kā būs iespēja vēl runāt par to mums būs dziļa diskusija. Pieci, ne seši kolēģi ir pietiekušies sarakstā. Lūdzu, runāt nego kā vienu minūti. Kolēģis Martēna kungs. Priekšādātāja kungs, lūdzu, nenoslēdziet man mikrofonu. Man ir divi jautājumi komisāram Kaņietēm. Pirmais par uh, piegādēm pilsētām ilgtermiņā. Esmu gatavojis ziņojumu par rūpniecību. Esmu bijis astoņās valstīs, tā skaitā Spānijā. Uh, Un uh, rūpnieki galvenokārt uh, sūdzas par to, ka uh, trūkst paredzamības, un ja runa par ilgtermiņa līgumiem, tad uh, šī paredzamība ir pats svarīgākais, lai nodrošinātu investīcijas. Par uh, emisiju tirdzniecības sistēmu, bet ir jākonstatē, ka šī sistēma nekonstakt, ne, nedarbojas. Mēs nevaram nekādā veidā stimulēt rūpniekus investēt, ja cena ir tikai 6 eiro. Ja runa par oglekli, tad Vestagars kundze īstenībā negrib dzirdēt par protekcionismu, bet šeit nav runa par protekcionismu, te ir runa par vienlīdzību. Mēs nevaram šādā veidā uh, aizsargāt konkurentus, kas atrodas ārpus Eiropas. Lielas paldies, kolēģis Pīperkungs. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Jūs tikko kā vienai no mazākajām politiskām grupām devāt gan izvērt četras minūtes runas laiku, un mums tikai viena minūte, tas nav godīgi. Ja mēs runājam par kvotām, protams, ka šeit uzkrītoši ir tas, ka Kaņēcis kungs savā runas manuskriptā par to jomu, par ko faktiski ir runa, runāja tikai 5 līdz 10 procentus ir runa par izmaksām, par konkurētspēju, par visvairāk iesaistītēm rūpniecības nozarēm. Vispārējais bija runa par eh, regulām, eh, plāniem, projektiem. Es domāju, ka rūpniecības komiteja tas nebija ar pareiziem uzsvariem. Man tāds iespējas, un es domāju, ka galu galā jūsu priešlikums ir daudz labāks nekā tas, ko jūs šodien šeit stāstījāt. Tas tās kā labi domāts padoms. Nākamais komentārs attiecas uz uzraudzības un pāraudzības jautājumiem. Mums tagad būs jauns etiķējums. Jūs vēlētos, lai ar digitālu datu bāzi notiek tirgus pāraudzība. Vienlaikus ir jābūt viedajiem eh, elektrības skaitītājiem, kas analizētu emisijas no distances. Jā, tas man izraisa bāžas. Kādreiz mums uh, būs tā, ka, ja kāds patērē pārāk daudz elektrību, tad viņam ar piespiedu līdzekļiem noslēgs elektrību. Lūdzu, izsakiet savu viedokli par šo jautājumu. Paldies! Paldies! Kofot kungs. Paldies, priekšādātāji. Lielas paldies arī par to, ka paziņojāt, ka būs diskusijas septembrī. Tās būs ļoti noderīgas. Paldies Kaņets kungam par ļoti labo prezentāciju. Izteikšos īsi. Pirmkārt, Jūs atbildi Kariņa kungam. Es domāju, ka, ja es, jūs pareizi sapratu, tad, ja runa par atceru lomu, jūs vēlties to stiprināt. Tas ir labi. Bet šie mākslīgie uh, problēma punkti, ko mēs saskatām daudzās situācijās, vai jūs dosiet mandātu atcer, lai risinātu uh, mākslīgos sastrēgumus uh, elektrības tirgū? Tas būtu ļoti noderīgi. Nākamais varbūt mums vajadzētu arī vairāk parunāt eh, konceptuālā līmenī. Ir grūti saprast, ka jūs turpinat piešķirt eh, piešķīrumus par brīvu emisijām un ielēcīgi sakāt, ka mēs gribam būt pirmie atjaunīgās enerģijas jomā. Varbūt jūs varētu paskaidrot, eh, kā tas darbosies, tas runā viens otram pretī. Un beigās, beigās šī jaunā enerģijas marķēšanas direktīva. Vai uh, patērētājiem nešķitīs mūsinoši, ka vairs nav šīs AB elektroierīces. Patērētājiem noteikti būs dīvaini neatrast šīs A un B marķējuma ierīces tirgū. Paldies, Roila kungs. Also im Gegensatz zu Klot Nu, pretēji Klodam Turmam es neesmu sajūsmā par priekšlikumiem. Nu, pirmkārt par marķējumu. Ja dažas iekārtas mēs redzam, lai patārējiem būtu tāda, tāds labāks pārskats, tad to var izdarīt nesastādot jaunu uh, regulējumus, nav vajag digitālas norādes un vēl viens uzraudzības uh, uh, iesraudas. Mums um, nevajag šo gigantisko uh, apjomu patēriņam, bet vienkārši skaidrāk norāda varbūt plus vai plus plus plus. Un tad es gribētu zināt, vai mūsu komiteja būtu uh, pārstāvēta un lai mēs varētu diskutēt nozīmīgos jautājumus, jo ātri kaut ko nolēmt un sagraut rūpniecību, tad to var ļoti ātri jāizvērtē, kāda ietekme lēmumiem uz, in, uz rūpniecību. Izmaksas un apgrūtinājums ir uh, uz rūpniecības pleciem. Tas viss tiek pārliecis uz rūpniecības pleciem, vai tas ir gudri laikā, kad mēs runājam par reinteralizāciju un Grieķijai un uh, citiem jautājumiem. Man liekas, ka tas nav īsti veiksmīgi izvēlēts brīdis. Thank you very much. Paldies, paldies, kolēģi. Nākamais runātājs. Madakalkungs. Paldies, uh, priekšstādātāja kungs, komisāra kungs Bija ļoti pozitīvi tas, ko jūs teicāt attiecībā uz plašāku atjaunīgo energo nesēju ietveršanu nākotnes sabalansētajā enerģijas patēriņa grozā, bet jūs runājat arī par to, ka pašpatēriņam jābūt labāk aizsargātam. Jūs zinat, Spānijas valdība pietiekami labi, kā jūs domājat, cik tā tas ir iespējams, ka patēriņu var, par patēriņu var sodīt un kāda situācija ir. Ja elektroenerģija tiek ražota, tad tas tiek ievadīts vēl tīklo, un tie ir pasākumi, kas tiek pieņemti ar atpakaļējošu datumu. Man liekas, ka tas ir pretrunīgi, man liekas, ka tas tiešām, ka tā ir pretruna, tādēļ lūdzu komisiju paraudzīties, vai tas nav uh, iespējams uh, paziņot uh, Spānijas uh, valdībai, uh, ka um, no šāda soļa jāatkāpjas. Tagad vēl Kastiljon kundze. Paldies priekšsēdētājs, paldies komisāra kungam. Jā, mums jādiskutē par šiem jautājumiem. Tagad mums saka, diskutēsim septembrī, un tas, ko Roila kungs teica par reindustrializāciju un ietekmi uz MC tirdzniecības sistēmu, nu, runāt par to, tas īsti nav tas, par ko es gribu runāt. Es gribu runāt par galu patērētāju, par patērētāja situāciju. Tas ir ļoti nozīmīgi gan elektroenerģijas, gan gāzes kontekstā. Un nozīmīgi ir tas, ka jāeksistē visiem iespējamiem elementiem, lai patērētājs varētu vadīt savu enerģijas patēriņu. Lai to darītu, pietrūksta iekārtu interoperabilitātes Un tad atgriežamies atkal pie normām. Ja nav tādas interoperabilitātes vai sastarpējās savienotājumības, kā tad patērētājs var izvēlīties? Viņam nav izvēles. Un no otras puses atkal mēs redzam, ka patēriņa izturēšanās dati par to ir tādi, ka dati tiek nosūtīti tālāk uzņēmuma vai kompānijai Līdz ar to man liekas, ka nozīmīgi ir uh, nerūpēties tikai par uh, starp uh, uh savstarpēju savietojumību, bet arī par uh, šiem datiem. Tas būtu nozīmīgi. Paldies. Mr. Commissioner, well, well, it's, uh, well, we wish... Komisāra kungs, varbūt mums mazliet jānogaida, jo. Mm, nē, nē, pēdējais jautājums bija ļoti precīzs, un es vienkārši Mēģināju izdomāt, kā uz to atbildēt, bet uh, mēģināšu atbildēt uz visiem jautājumiem. Sākumā Grīsvīnas kundze runāja par uh, energo nabadzību un energo nabadzības līmeni Eiropā. 11% no eiropiešiem nevar atļauties eh, pilnībā apsēdīt savus mājokļus. Mums vajadzētu šo situāciju risināt. Komisija domās, kā uzlabot eh, datu apkopošanu Eiropas līmenī par energo nabadzību un noteiks kopējos minimālos kritērijus, lai saprastu, kuri patērētāji ir visvieglāk ievainojami. Šeit ir paredzēta vairāku veidu rīcība. Mēs jau strādājam pie pilsoņu enerģijas fóruma izveidotās uh, sensitīvo patērētāju grupas, un mēs arī mēģināsim noteikt uh, šīs grupas ar, arī tālāk. Tātad mēs galveno uzturu liksim uz uh, šiem patērētājiem ar īpašām vajadzībām, un uh, īstenībā tas tiks darīts ar uh, sociālās politikas uh, ziņām palīdzību, nevis ar uh, kaut kādiem piešķīrumiem, kas varētu radīt nepareizus stimulus energoefektivitātes jomā. Attiecībā uz pašpatēriņu komisija atzīst to, ka pašpatēriņš ir ļoti svarīgs, lai sasniegtu mūsu enerģijas politikas mērķus. Mums ir jāveicina šāda veida rīcība, un tas jau tiek darīts ar paziņojumu palīdzību. Vadlīnijas dokumentos ir norādīts, kā pašpētēriņu varētu uzlabot, un to mēs gatavojam balstoties uz iesaistīto pušu un dalību valstu ieguldījumi. Pēc tam arī domāsim par eh, tiesību aktu izstrādi. Tātad šajās iesaistīto pušu konsultācijās mēs runāsim par pašpatēriņu un vēlāk komisija nāks klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem. Tas eh, būs eh, paredzēts arī tirgus struktūras tiesību aktā un visticamāk, ka viss nāks klajā 2016. gadā. Tika arī uzdots jautājums, kuru uzdeva Maragala kungs. Jūs. Jā, nu par patērētājiem runājot, un 5. jūnijā ir uh, iesniegts likuma projekts. Komisija uh, pārsvarā nu, nepauž viedokli par uh, projektiem. Mēs gaidām, uh, kamēr uh, ir uh, pieņēmts likums, tad tiek salīdzināts uh, tas ar Eiropas likumdošanu, un ja tas nav atbilstoši, tad komisija izsaka piezīmes, ka tas neatbilst uh, Savienības uh, likumiem. Nākamais jautājums bija par komisijas nostāju. Uh, attiecībā uz atjaunīgo enerģiju Spānijā. Spānijā ir noteikti norma 7% vairāk nekā paredzēts. Mērķis ir 20%. Spānija ir ļoti tālu priekš pavirzījusies, bet, protams, komisija ievēros to, vai tas tiešām tā arī uh, būs, ir jāveic dubulta analīze. Nu, pirmkārt, tās reformas, kas tiek veiktas, jāraugās, kādi ir, kāds ir stāvoklis ar deficītu, kādas ir iespējas reaģēt dalību valstīm. Ja kopienas tiesības ir pārkāptas, tad mēs ievadīsim atbilstošos pasākumus tagad attiecībā par eh, atbalstu sistēmu atjaunīgiem energonesējiem, atjaunīgām enerģijām. Arī to eh, pārbaudīs eh, konkurētspējas e ģenerāla direkcija. Raudzīsies, vai tas atbilst subsīdijas sniegšanas un palīdzības sniegšanas pasākumiem. Ja konstatēsim kaut ko, tad informēsim jūs par to. Kalas kundze. Nē, tas ir Kalas kungs. Ir skaidrs, ka mēs vēlamies, lai patērētāji būtu atbildīgi un lai tie spētu rīkoties atkarībā no cenas. Mēs vēlamies, lai cenas sistēma būtu dinamiska un lai patērētāji varētu izmantot visas iespējas. Tas, protams, nozīmē to, ka mums ir vajadzīgs vairāk tīklu un arī mazāki skaitītāji, bet Tāpat arī ir vajadzīgs, lai šīs mazo skaitītāju sistēmas atbilstu vajadzīgiem mērķim un nodrošinātu visas vajadzīgās funkcionalitātes. Vajadzētu nodrošināt tādu skaitītāju infrastruktūru, kas nodrošina tehnisko starpsavienojamību. Dēka Cīļo kundze tieši par to runāja. Šādā veidā patērētāji varētu piekļūt arī patēriņu datiem, un uh, to visu vajadzētu balstīt uz lietotāju saskārni. Uh, Šeit noteikti vēl ir jāstrādā. Standartizētais iestādes te ir jāsagatavojuši standartus maziem skaitītājiem un uh, to atbilstībai tīkliem. Uh, komisija sekos līdzi standartu izstrādēji. Mums ir arī jāanalizē, vai Eiropas standarti tīkliem un uh, mazajiem skaitītājiem uh, tiks uh, piemēroti tā, lai tie patiešām nodrošinātu visu funkcionalitāti un starpsavienojamību standārti un starpsavienojamība ir ļoti būtiski temati arī nelielo elektroierīču paziņojumā. Mums ir jānodrošina, lai visi šie skaitītāji būtu vienkārši lietojami un vienkārši uzstādāmi. Martāna kungs runāja par ilgtermiņa līgumiem. Jā, mūsu iesaistīto pušu konsultācijās Esam noteikuši 20 jautājumus, un viens no jautājumiem, ko mēs uzdodam iesaistītajām pusēm, ir par ilgtermiņa līkumiem starp ražotājiem un patērētājiem, un vai šeit ir vajadzīgi stimuli papildu ražošanas kapacitātēm. Vai uh, valsts sektors varētu spēlēt lomu, lai uzlabotu šos ilgtermiņa kontraktus? Mēs uh, respektējam iesaistīto pušu atbildes, mēs tagad tās gaidām, un tad arī gatavosim priekšlikumus. Uh, Tika arī izteikti jautājumi par pārobežu pielogās, pielāgošanu. Varu sniegt to pašu atbildi, ko vienmēr. Šķiet, tas bija Martīna kunga jautājums. Protams, īstenošana ir ļoti sarežģīta, jo ir ļoti grūti noteikt oglekļa saturu importētās precēs, ir jāievēro arī PTO noteikumi. Uh, Un šeit var uh, rasties arī negaidīta reakcija no tirdzniecības partneru puses. Tieši tāpēc vislabākais veids, kā risināt konkurētspēju, ir nodrošināt novatoriskumu un ilgtermiņā vajadzētu panākt visaptverošu klimata pārmaiņu vienošanos, kur visas puses uzņemtos līdzīgas saistības, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām. Daži kolēģi teica, ka oglekļa tirgus nedarbojas. Oglekļa tirgu savos pirmajos desmit gados nodrošināja izmešu samazināšanu par 70%. Protams, tam ir trūkumi, bet mēs ar šo reformu cenšamies eh, tos atrisināt. Kofota kungs runāja par uh, sastrēgumiem sistēmā. Atcer nebūs Eiropas regulators, bet tam būs jaunas kapacitātes, lai nodrošinātu labāku sadarbību. Uh, Un viens no tā, kas, no tā, kas ir jādara, ir, jā, ir jānodrošina brīva enerģijas plūsma. Es domāju, ka atcer šeit var spēlēt savu lomu, un tālākajā likumdošanā mēs varēsim izpētīt, eh, cik lielas pilnvaras atcer vajadzētu dot, lai, tie, lai tas varētu tikt galā ar reģionālo sadarbību un sastrēgumiem tīklā. Daži kolēģi teica, ka mēs eh, izslēdzam šeit lielās kategorijas Mums ir um, tagad komplicēta sistēma ar A, A, A, bet mēs tagad vēlamies izveidot sistēmu ar A, B, C, D, E. Tas nozīmē, ka mēs visu vienkāršosim. Un ja jūs pirksiet jaunu ierīci, kuras marķējums ir A, tad jūs zināsiet, ka jūs pērkat vislabāko ierīci. Bet tagad uh, īsnībā starp A plus un A plus plus ierīcēm var būt pat 40% energopatēriņa atšķirība. Roelkungs teica, ka Eh, vajadzētu iesaistīties komisijai strādājot eh, pie industrijas stimulēšanas jautājumiem. Jā, protams, ļoti daudz rūpniecības nozares ietekmēs šī regulā. Arī ļoti daudz mājasēmniecību Eiropā šis regulējums ietekmēs. Uzskatuši, ka šī komiteja ir ļoti kompetenta šajos jautājumos un labprāt uzklausīšu tās viedokļus. Jā, Roila kungs runāja arī par marķēšanas direktīvu. Mēs vēlējāmies visu vienkāršot. Mēs vēlējāmies, lai tā būtu regula, nevis direktīva, kas vēl ir jāīsteno dalību valstīs. Mēs uzskatām, ka tas varētu izpildīt savu mērķi. Mēs, protams, gaidīsim arī parlamenta priekšlikumu un padomāsim, kā uzlabot eh, mūsējo. Mūsu mērķis ir vienkāršot un nodot ļoti skaidru ziņu Šādā veidā kontrols iestādnē būs vienkāršāk pārbaudīt, vai nav nekādu pārkāpumu. To, to say, this, this How, which are the performance? You, you, if you have a... Ir jāsaprot, kāda ir šī izpēta, un ja ir datu bāze, tad eh, var tajā ieiet un var visu kontrolēt. Mēs eh, gribam visu padarīt vienkāršāku, tad būs vieglāk eh, visu pārbaudīt. Protams, var sākumā rasties sajukums, bet saskaņā ar dalību valstu pieredzi kas jau ir veikušas tādus pašus darbus, piemēram, Austrālijā, tad eh, mēs redzējām, ka patērētāju uzticēšanās nezuda. Patērētāji bija apmierināti pēc šīm pārmaiņām. Bija arī jautājums, vai tiks atslēgta elektrība, ja kapacitātes mehānisms tiks īstenots nekavējoties. Principā pieejamie dati rāda, ka tirgiem vajadzētu būt spējīgiem nodrošināt vajadzīgo kapacitāti. Protams, tirgo ir arī daudz trūkumu, un mēs mēģinam ar šo jauno tirgus uzbūvi, jauno tirgus dizainu nodrošināt brīvu enerģijas plūsmu. Un mēs vēlamies arī, lai būtu pēc iespējas mazāk izkropuļojumu, kas aizskavētu enerģijas plūsmu. Protams, mums ir arī jānosaka ražošanas adekvātums vai nu reģionālā, vai arī nacionālā vai Eiropas līmenī. Tik tālu mēs varam iet. Es labprāt arī ieradīšos šajā komitejā uz tālākām diskusijām. Mums būs četri priekšlikumi vēl, un visi tie ir komisijas interesēs, bet kāds būs šī tirgus uzbūve elektrībai? Protams, ka viss tas skar arī Eiropas rūpniekus. Priekšādātāja kungs, es ieradīšos tik līdz jūs mani aicināsiet ierasties. Paldies! Ir skaidrs, ka pusotra stunda nav pietiekams laiks šāda veida diskusijā mūsu komitejā. Mēs vēlētos, lai visi varētu izteikties ilgāk. Es ļoti labi saprotu deputātu teikto. 21. vai 22. septembrī, kolēģi, būsim gatavi atkal apspriest šo jautājumu. Varēsim iedziļināties vairāk, jo te ir runa par trīs priekšlikumiem, un mēs esam atbildīgi par visiem šīs, šiem trīs priekšlikumiem bija uh, ITRA komitejā. Tāpēc mēs noteikti uzaicināsim komisāra kungu vai nu 21. vai 22. septembrī atkarībā no tā, kurš datums komisāram būs izdevīgāks. Tiksimies uzreiz pēc brīvdienām. Paldies, komisāra kungs, ka ieradāties uz mūsu komiteju. Paldies par interesantajām diskusijām. Paldies, kolēģi, arī jums par to, ka piedalījāties šajās pusotras stundas diskusijās. Tagad lūgums koordinatoriem, vai mēs varam pabeigt darbu pusstundas laikā. Tad Eh, rītdien tiekamies pulkstens deviņos. Start as quick possible as possible coordinators meeting, dear colleagues.